Bene. Allora possiamo incominciare la seduta di questa mattina. Come sempre abbiamo. Dargie kolēģi, sāksim šī rīta sanāksmi. Mēs vienmēr nedaudz sākam vēlāk, tāpat kā šodien, bet es gaidīju, lai vismaz daži vēl kolēģi ierastos. Uzreiz tūlīt sāksim. Pirmais darba kārtības punkts ir darba kārtības pieņemšana. Un eh, jūsu dokumentos atradīsiet darba kārtības projektu. Ja neviens neiebilst, tad varbūt varam pieņemt darba kārtības projektu tādu, kāds tas ir. Precedente, voglio ricordare, ka la riunione del 21 febbraio. Un es gribētu vēlreiz atgādināt, ka 21. februārī eh, mūsu sanāksme nebūs, nenotiks, tā ir anulēta. Un tāpēc eh, šodien eh, šis pasākums notiks šodien 16. Un koordinātoru sanāksme notiks pēc tam 17.30. Šodien mums darba kārtībā ir divi ziņojumi, ko sastādīs Čičestara kungs sēžu protokoli, kas notika 28. un 29. novembrī uh, un 17. 18. decembrī, un pagājuši gadu tie ir jūsu dokumentu mapēs. Un ja neviens neiebildīs, uh, tad uh, šie protokoli tiks uzskatīti par pieņemtiem. Un tūlīt sāksim ar papildus eh, izpētes programmu ITER projektam un došu vārdu Remeka kungam, lai viņš varētu sniegt savu prezentāciju. Piecas minūtes eh, prezentācijai. Un pēc tam 20 eh, minūtes kopā ir paredzēts laiks šim punktam. Jā. Paldies, priekšsēdētāji! Es mēģināšu uh, ievērot uzstāšanās laiku, ko jūs noteicāt. Un sanāksmē mums bija diezgan karstas diskusijas par uh, budžetu, bet centīšos uh, ļoti īsi izteikties. Gribu uzsvērt, ka cilvēkiem vienmēr ir bijusi vajadzīga enerģija. Līdz šim vēsturiski enerģijas patēriņš visu laiku ir pieaudzis un nav nekādu pazīmju, ka nākotnē šī tendence varētu mainīties. Tātad enerģija ir uh, izšķiroši svarīga mūsu dzīvei, bet arī mūsu nākotnē. Ir svarīgi, lai mums būtu uh, pietiekami uh, daudz resursu, ir dažādi enerģijas avoti, un tāpēc, manuprāt, ir vērts turpināt pētniecību kodolsintēzē eh, kā potenciāla enerģijas iegūs veidā. Man jau bija pirmā viedokļa apmaiņa par manu ziņojumu, un eh, saskaņā ar man iepriekš pausto pozīciju es iesaku atbalstīt kodola sintēzes programmu kopumā un arī šo papildu izpētes programmu ITER projektam. Tāpēc es piedāvāju uh, finansēt ITER uh, daudzgad finanšu schēmas ietvaros un uh, varu šeit minēt divus pamatojumus šim viedoklim. Tas nozīmētu, ka Eiropas parlaments nezaudētu kontroli pār šo projā, programmu un ietekmi Un tas ļaut mums arī saglabāt mūsu uzticamību starptautiskajā arēnā, un citi ITER partneri mūs tad nopietni uztvert. Paldies, uh, gaidīšu jūs komentārus. Bīri, grācie ar kolēga Remeka. Paldies, Remeka kungs. Gardīnī kundze, varbūt jūs gribat izteikties? Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es atvainojos, ka nokavēju sākumu. Pirmkārt, man nav bijusi iespēja pateikties vēl par šo iespēju aizstāt Uh, Albertīnī kungu kā ēnu referentu šajā svarīgajā darbā, tāpēc uh, paldies par to. Gribētu pateikt arī paldies referentam par ieguldīto darbu. Es domāju, ka teksts ir uh, lielisks izejas punkts. Un es domāju, ka mēs varēsim ļoti labi strādāt balstoties uz šo tekstu. Esmu pārliecināta, ka ITER ir svarīgs starptautiskās sadarbības piemērs, uh, un um, tas jau ir uh, izturējis laika pārbaudi. Tā ir izcila programma, zinātne, tehnoloģija, inženieru uh, zinātne, apmācība, rūpniecība, visi šie elementi tur ir apvienoti. Es esmu pilnīgi pārliecināta, ka Eiropai ir jāsaglabā savu vadošo, uh, savu vadošā loma, uh, kuru tā ir ieguvusi. Um, pieņemot šo ITER projektu savā teritorijā. ITER ir eh, programma, kas sniedz pamatu mūsu eh, darbam, bet tas dod arī iespēju zinātniekiem strādāt eh, pie tehnoloģiskiem un zinātniskiem projektiem izšķirīgi svarīgā jomā, Eiropai. Tas ir milzīgs projekts, um, valstu un valdību vadītāji um, vienojās, viņiem bija jāvienojās par uh, ITER finansējumu, kas līdz ar to nozīmē, ka dalībvalsts tiešām vēlas investēt ITER projektā, ja jau šis finansējums ir apstiprināts. Šis projekts ir ļoti svarīgs Eiropai enerģijas kontekstā. Uh, Un uh, lielais finansējums, kas tika piešķirts uh, šim projektam, arī apliecina, cik tas mums ir svarīgs. Es gribētu uh, vēl uh, paust savu viedokli par šo darbu. Varbūt pēc tam, kad būšu uzklausījusi citus kolēģus, mēs varētu detalizētāk paraudzīties uz šo tekstu. Trešajā pantā es piekrītu referentam a, par iesniegtajiem grozījumiem. Varbūt šeit vajadzētu piešķirt vēl zināmas detaļas. Mums ir jāsaglabā izdevumi noteiktajos a, limitos, piemēram. Un a, tagad, kad budžets ir tik svarīgs, eh, tas ir jāņem vērā arī runājot par izdevumu prognozēm. Es domāju, ka noteikti ir eh, jāpieturās pie piešķirtā budžeta. Un eh, es domāju, ka varbūt būs nepieciešami citi instrumenti. Ir vēl viens projekts FAST, kur, kas tiks izveidots, lai pētītu zinātniskās atziņas ITER projektā. Es domāju, ka mums ir eh, jānovēro arī turpmāk eh, paveiktais darbs, un es redzu, ka mans uzstāšanās laiks ir beidzies, līdz ar to arī noslēgšu. Paldies, Tus Kampus. Uh, eh, não há dúvida que o ITER uh, constitui uma oportunidade para a indústria, a engenharia e para a formação. Jā. ITER ir uh, tāda ļoti augsta līmeņa iespēja uh, enerģijas jomā Eiropai. Tā ir arī iespēja iegūt uh, zinātniskos pētījumu rezultātus, un tas ir ļoti svarīgi Eiropai. Otrakārt, vai ITER būtu jāfinansē daudzgadu finanšu schēmas ietvaros? Nu, uz šo jautājumu mūsu atbilde ir jā. Mēs esam par to, lai ITER finansēšana notiktu uh, DFS ietveros. Tālāk par uh, finanšu izdevumu kontroli un vadības kontroli. Uh, protams, ka šādā uh, projektā, kurā ir arī tehnoloģiskie riski, var uh, būt uh, kaut kādi papildus izdevumi. Uh, um, tā tad uh, novirzi no uh, prognozēm par izdevumiem. Un um, varbūt, ka tad uh, apvērsnes 2020 uh, būs apdraudēts, un tad ir jānodrošina kaut kāda cita mehānisma, kas nodrošina juridisko drošību. Uh, ITER eh, jāfinansē ar uh, Eiropas budžeta starpniecību, bet šeit ir jānosaka, ka finansējumi ir jābūt ārpus budžeta pozīcijām, be, ārpus 1A kategorijas. Un tad mums būtu uh, garantijas, ka budžets tiktu saglabāts uh, citiem pasākumiem un posteņiem. Es domāju, ka šis aspekts būtu jāpastiprina parlamenta atzinumā. Paldies! Děkuji, paní předsedkyně. Eh, Jā, také plnie podporuji. Eh, Tošinovska kungs, lūdzu. Es arī pilnībā atbalstu to viedokli, kur pauda referents. Šis ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, kas mums ir uh, jāpauž, un es arī gribētu pievienoties tiem, kuri jau iepriekš teica, ka ITER ir tāda pētniecības programma, kas eh, ideāli atbilst Eiropas Savienības nosacījumiem. Šo programmu nevarētu finansēt viena dalība valsts. Tā ir ļoti prasīga gan no zinātniskajiem, gan finansiāliem aspektiem, un tāpēc tā vajadzētu būt uh, šai e, vadošajai iniciatīvai Eiropā. Ir tā noteikti arī jāiekļauj DFS. Bet kāpēc mēs vēlamies, e, lai šī programma būtu plānojama, paredzama e, turpmākajos gados, lai varētu garantēt tās stabilitāti gan zinātniski, gan uh, finansiāli? tā, kā tā to ir pelnījusi. Tātad pilnīgs atbalsts no manas puses ir referenta pozīcijai, un es eh, ar nepacietību gaidu, kad beidzot šī programma tiks eh, stingri eh, noenkurota citu programmu vidū Eiropas Savienībā, kā piemēram Galileo. Paldies, Sītašnausku kungs. Macārus kungs, divas minūtes. Es gribētu pievienoties iepriekšējā runātājā. Kolēganő véleményi. Un arī atbalstīt Gardini kundzes un Tošanovska kunga izteiktos argumentus. Paldies arī par uh, labo darbu ziņām sagatavotiem. Es arī atbalstu to svarīgs. Eh, šī ir svarīga uh, pētniecības programma, um, <clears throat> kas pievēršas svarīgu jaunu energo avotu izpētei. Un, uh, Tieši tādēļ es arī uzskatu par svarīgi, ka mēs šeit investētu līdzekļus, un patiesībā to šeit nekad nepietiek. Uzskatu arī par apsveicam to, ka uh, programmā uh, tiek ņemt vērā tie priekšdarbi, ko Horizont 2020 uh, eh, ir jau uzsākuši, un ITER priekšrocības. Uh, ilgtermiņā, eh, tātad attiecībā uz kodolsintēzes eh, izmantošanu eh, rūpniecībā tikai ilgtermiņā varētu izrādīties, bet tomēr mums ir šī programma jāatbalsta un attiecībā uz daudz gadu finanšu plānu ir tāpēc noteikti jāpredz līdzekļi finansēšanai. Uh, šis finansējums arī uh, starptautiskajā līmenī uh, parāda to, ka mēs piešķiram uh, ši, šai programmai lielu nozīmību un Līdz ar to vēlreiz, vēlreiz es gribētu uzsvērt, ka tas ir pozitīvs, tātad arī vēstījums, ko mēs redzam saviem visiem partneriem, kas iesaistīti šajā projektā, un tas noteikti atbalsta. Paldies. Vājas kundze, divas minūtes, lūdzu. Like Paldies, prieksēdētais kundze. Arī es vēlētos pateikties referentam. Vispirmām kārtām vēlreiz ir jāuzsver visiem kolēģiem, ka ITER projekts ir ļoti svarīgs zinātnes un pētniecības projekts, ko vada Eiropa un tomēr kurā piedalās zinātnieki no visas pasaules. Tajā piedalās arī privātās kompānijas valsts, tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai šis projekts turpinātos. Runājot par vērtību, problēma tā nav, jo padomas secinājumos tika akceptēts komisijas priekšlikums 2,7 miljārdu apmērā. Jautājums varbūt vairāk ir saistīts ar to, kur šo naudu ņemt, no kura budžeta posteņa. Eiropas padomas secinājumos parādās, ka tā ir kategorija 1A. Iepriekšējā ziņojumā gan par daudzgadu finanšu schēmu, gan arī par atzinumu, ko mēs sagatavojām mūsu komitejā par ITER projektu. Mēs esam iekļāvuši ITER Eiropas Savienības budžetā, jo viss ir vienisprāts, ka tam ir jābūt finansētam no Eiropas budžeta, un tomēr mēs to esam it kā likuši ārpus daudzgadu finanšu schēmas. Plus šādam risinājumam ir tāds, ka ja tiks samazināts finansējums daudzgadu finanses schēmai, tad mēs esam aizsargējuši citus projektus. 1A kategorijā Galileo kosmos apvārsnes 2020, un ja mēs iekļaujam arī šo projektu 1A kategorijā, tad ir zināmi griesti kategorijai, un tad jau mēs varam pieskarties un iegrāpties citos projektos, kur arī tiek finansēta 1A kategorijā. Tas ir būtiskākais. Lielā mērā tas ir saistīts arī ar patreiz notiekošajām sarunām par daudzgadu finansu schēmu, un es vēlētos griezties pie visiem kolēģiem, kuri piedalās daudzgadu finansu schēmas sarunās, lai aizsargātu ne tikai ITER projektu, bet arī citus projektus, kaut vai piemēram apvārsnes 2020 un citus. Paldies! Prieksēdētāji! Paldies, Karvaļo kundzei! Balčītis kungs lūdzu. Te vaļokoju praņešēju už tikrai. Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu pateikties uh, referentam par ļoti būtisku ziņojumu, un es domāju, ka mūsu galvenais mērķis šodien ir eh, šo projektu turpināt. Mēs eh, mēģinām jau ilgu laiku izkļūt no finanšu krīzes, un tas, ka Uh, nav kopīgas enerģijas politikas, uh, mums tam ir šķērslis. Mēs uzskatām, ka šis ITER reaktors uh, ir tāds kvalitatīvi jauns solis uz priekšu, un tāpēc mums vajadzētu uh, turpināt šo projektu, vajadzētu censties uh, pielikt visas pūles, lai to varētu panākt. Mēs atklājam arī tādas varbūt vecas atziņas eh, šajo, šajā projektā. Un es domāju, ka ar šo projektu mēs varēsim apliecināt mūsu progresu zinātnes jomā un bez pienācīga finansējuma mēs šo projektu nevarēsim turpināt, un tāpēc es gribētu atbalstīt šo projektu, un paldies uh, referentam par priekšlikumiem. Paldies, kolēģi Balčīti. Madurāla kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēd. Mm, vēlos mm, pateikties referentam par darbu un nemaz negribu tagad izplūst uh, skaidrojumos par ITER programmas nozīmi. To jau darīja uh, vairāki iepriekšējie runātāji. Bet uh, vairāk pieskarties vienam jautājumam, ko pieminēja arī Korēra un Karvajo kungi, proti uh, budžeta Eh, jautājumam un eh, programmas vietai daudzgad finanšu plānā. Piekrīt visam, kas līdz šim par to tika teikts, un es domāju, ka būtu svarīgi, tāpat kā Karvaljo kundze jau sacīja, norādīt, ka ITER ietveršana, iekļaušana eh, nākamā daudzgada finanšu uh, plānā ir nepieciešama, bet ārpus kategorijas 1A. Pirmkārt, lai izvairītos no tā, ka papildus eh, finansējuma nepieciešamībā neskārtu programmu apvārsnis 2020, bet otrkārt arī tādēļ, ka tad pētniecības uh, programmas ietvaros būtu pieejams papildu finansējums. Es domāju, tas būtu visādā ziņā pozitīvi vērtējams, arī apvārsnes 2020 nebūtu apdraudēts un to visu vajadzētu ņemt vērā. Paldies! Tagad eh, vārds um, Ēlera kungam. Jā, es domāju, ka mums nav jāatkārto atziņa, ka ITER ir viens no svarīgākiem pētniecības politikas projektiem, jo tā eh, ir viena no uh, retajām tehnoloģiskām alternatīvēm enerģetikas jomā, taču e, mums ir jābūt piesardzīgiem attiecībā uz projekta finansējumu, jo te vēl ir daudz tehniskas neskaidrības, un līdz ar to projekts, e, kā jau tas mēdz būt ar pētniecības projektiem, varētu vēl krietni sadārdzināties. Taču ITER vadībai ir jā Eh, projektu vadībai jānotiek ļoti uh, prasmīgi. Līdz šim uh, projekts ir vadīts katastrofāli slikti. Um, iepirkums ir ticis vadīts ļoti vāji, neefektīvi. ITER Dienvidu Francijā, administrācija Spānijā, sadarbības starp komisiju un dalību valstīm kas ir zināmā mērā vismaz apšaubāma, vismaz raugoties uz rezultātiem. Tātad, jāsaka skaidri, e, e, nevar zināt, kas iznāks no ITER, un tomēr tas ir jāatbalsta arī turpmāk. Un vēl es gribu sacīt to, ka katrs finansējums, kas nesasniedz 4 miljārdus, ir vienkārši nenopietns. E, mums e, starptautiskie līgumi uzliek eh, eh, pār pienākumu šos 4 miljārdus vismaz paredzēt budžetā, un kas šos 4 miljārdus neparedz budžetā, lai kur tas arī būtu, kļūst um, vainīgs, eh, jo viņš uh, atbildēs par to, ka mums būs uh, radīsies deficīts šajā programmā. Mēs neesam vairs izpētes posmā, Tas bija kompromiss līdz šim, eh, kad, nu jā, pētniecības eh, laikā varētu sadārdzināties programmu un tad to, to, tās finansējumu varētu eh, finansējumu iztrūkumu aizbāzt no citiem avotiem, bet tagad ir skaidrs, ka vismaz 4 miljārdi finansējums ir vajadzīgs, un tad mēs, ja mēs tagad šo finansējumu nenodrošinamies, tad mēs zinot, nedarām to, ko vajadzētu, nenodrošinām vajadzīgu finansējumu. Ja tikai 2,7 miljārdi tiek paredzēti, tad tā, tas ir kanibālisms iepretim citiem projektiem. Mums ir pienākums šos 4 miljārdus paredzēt budžetā un nevarēs to kaut kur paslēpt 1A pozīcijā. Mums ir nepieciešams 4 miljārdu budžets ITERam un E, to nevarēs kaut kā e, izmanipulēt ar 1A e, pozīcijas palīdzību. Paldies, kolēģi! Ēler, un tagad dosim vārdu komisijas pārstāvim Andrejā Kariņānī. Paldies! Es rūpīgi uzklausīju komentārus un komisijas vārdā vēlētos uzsvērt, kā arī komisārs konkrēti spējas padomē nesen sacīja, ka kosme dažādais finansējums ir prioritāte. Un <clears throat> tas arī sakāms attiecībā uz ITER finansējumu, ITER pārvaldību. Mēs saviem starptautiskiem partneriem esam nesen to arī atkārtojuši, ka esam apņēmušies, uzņēmušies šīs saistības starptautiskā līmenī, e, tas ir juridiski saistošs pienākums. Bet mums ir budžets samazināts un ir šie slaveni 6,6 miljārdi, kas jāsasniedz Un vēlos sacīt arī to, ka mēs nevaram maksāt nevienu eiro vairāk eh, kā to, kas ir, eh, par ko esam panākuši iepriekšēju vienāšanos. Paldies! Vārds eh, referentam Remeka kungam, lūdzu. Paldies! Paldies visiem kolēģiem, kas izteica uh, komentārus es eh, ar prieku strādāšu kopā ar jums arī turpmāk. Es ceru, ka mēs arī turpmāk varēsim šo kopdarbu veiksmīgi veikt. Paldies! Paldies! Un tagad eh, es eh, vēlētos uh, dot vārdu arī nākamajai runā. Mikulēģi. Paldies. Es gribētu eh, teikt, ka kolēģiem nedaudz nepatīk tas, ka ITER projekta uh, izmaksas ir uh, eksplodējušas pat trīs reizes vairāk nekā bija paredzēts, ja dalība valstis, kas labprātīgi finansētu ITER un nevis Eiropas budžets, tas būtu, varbūt, ka tā varētu, jo Daudzām ir eh, um, savas kodolsintēzes programmas, vāciešiem un angļiem, piemēram, un es atbalstu to, kas tika teikts, ka mums nevajag pārsniegt šo 6,6 miljārdus, kas ir dalībvalstu ieguldījums. Tā pašā laikā gribu jums pateikt divas lietas. Kā uh, zinātniece es uzskatu, ka rezolūcijā netiek pieminām, pietiekam pieminēts uh, tas, ka tātad, ka trūkst uh, Uh, kopīgas uh, diskusijas, uh, kad zinātnieki varētu tikties, lai konstatētu, kādi ir trūkumi ITER, jo tur ir jāiztur miljonu grādu siltums, bet mums nav pētījums par to, cik īstenojams ir šis projekts. Rezolūcijā ir runāts par 2050. gadu. Uh, Uh, kad būs elektrība, jo ITER uh, tagad uh, tiek tikai plazma ražota, un lai vispār sāktu ražot elektrību, ir jātiek pāri šai fāzai, un tas minimāli varētu būt 2100. gadā, un ja mēs raugāmies uz budžeta ierobežojumiem, vai tā ir tiešām uh, pareizā prioritāte. Ja dalībvalsts grib to finansēt, eh, lai tās to dara, bet uh, paskatīsimies uz Grieķiju un citām uh, valstīm, vai tās to var finansēt. Jā, tas ir ģeniāli eksperimentēt un uh, pētīt, bet vai šīs valsts to var finansēt, vai tā ir mūsu prioritāte. Tagad mēs tērējam naudu bez jebkādām garantijām, ka šis projekts darbosies. Un pēdējais priekšsādātais kundze. Uh, Eh, bija inaugurācija Kadarašā un eh, tie eh, deputāti, kas tur atbilst vēlēšana apgabalam, viņi atteicās pier, piedalīties. Un tātad es esmu ļoti norūpe, norūpējusies par to, kā šis projekts turpināsies, jo nevienam nav skaidri zināms, vai tas darbosies. Ecco. E... Dico ai colleghi prieksēdētāju. Vēlētos kolēģiem šeit pateikt, ka es eh, Rivāzes kundzes gadījumā izdarīju izņēmumu, bet debats par šo jautājumu ceturto pēc kārtas mēs esam pabeiguši. Tagad ir pieteicies vēl viens kolēģis, kas vēlētos izteikties. Nē, debats par to ir beigušās. Vai nu jūs piedalāties debatēs vai nē, bet tagad dod vārdu dod vārdu Remeka kungam. Es tikai vēlējos pateikt eh, pēdējai kundzei, eh, kuras teiktais principā atšķīrās no iepriekš kolēģi teiktā. Mēs jau šeit varbūt nerunājam tik daudz par projekta zinātnisko saturu. Mēs, eh, protams, varam par to debatēt, bet es nedomāju, ka tas ir galvenais šobrīd, uz ko vajadzētu vērst uzmanību. Protams, ka mēs varam debatēt un diskutēt par projektu tehniskajo problēmām, jo tas ir zinātniski pētniecisks projekts, un tomēr vēlētos vēlreiz uzsvērst, ka tas ir dabīgs process, tas notiek gan saulē, tas notiek miljardos citās zvaigznēs izplatījumā, un eh, jautājums par to, kā tādu pašu projektu cilvēkiem izveidot tikai mazākos apmēros. Tas ir dabīgs process, tas nav nekas mākslīgs, ko mēs radām. Šobrīd mēs esam jau atvēlējuši miljardiem eiro šim projektām. Detaļās atkal šeit neiedziļināšos, bet jau kurš priekšlikums, ka ir jau uh, sistēmas, kuras darbojās Vācijā, jā, darbojās. Es eh, esmu redzējis to gan Čehijā, gan arī Vācijā, kā jau es teicu, ir ļoti daudz institūtu, kur atbalsta šādu zinātnisko pētījumu, un šis nav vienīgais ITER projekts. Mēs soli pa solīdi virzamies uz to, lai mēs varētu Eiropā redzēt enerģiju, kas tiek ražot kodol sintēzes rezultātā. Bet, eh, jā, es tikai vēlējos atbildēt uz pēdējo kundas teikto. Priekšsēdētāji. Nu labi, paldies. Paldies Remeka kungam. Tagad eh, par grozījumiem. Grozījums mēs izskatīsim pēc tam, kad eh, tie būs iesniegt, un grozījuma iesniegšanas termiņš ir 28. februāra pusdienlaiks. Un tagad pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Un eh, tas savukārt ir saistīts ar pasākumu iekšējā enerģijas tirgus darbības nodrošināšanai. Buzeka kungs, vārds jums. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Man ir ļoti liels prieks un gods būt Eiropas parlamenta referentam par iekšējo enerģijas tirgu. Tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Īpaši tāpēc, ka tas ir iekšējā tirgus akta, iekšējā tirgus otrā akta sastāvdaļa. Ja mēs vēlamies eh, iekšējo tirgu pilnībā pabeigt kā izveidotu, tad mums ir tajā jāiekļauj arī enerģijas sektors. Ja mēs vēlamies Eiropas Savienībā stiprināt konkurenci arī energosektorā, tad šāda energotirgus izveidošana visai Eiropai kopā ir ārkārtīgi svarīga. Tādējādi mēs varam palīdzēt mums mūsu Eiropa 2020 stratēģijas īstenošanā un izveidot eh, arī priekšnoteikums, lai vieglāk, ātrāk un nesāpīgāk izkļūt no krīzes. Vēlētos uzsvērt četras tēmas. Tas lielā mērā atspoguļo arī pārējos teikums, kas ir iekļauti manā atzinumā, un tajā nedaudz atspoguļojas arī komisijas idejas. Pirmais kādā veidā mēs varētu izveidot vai vajadzētu izveidot iekšējo enerģijas tirgu. Veidojot iekšē kopīgu tirgu pakalpojumiem vai precēm, atcerēsimies, ka iekšējais tirgus ir domāts patērētājam. Līdz ar to iekšējo enerģijas tirgu mums vajadzētu veidot uz līdzīgiem priekšnoteikumiem kā iekšējo tirgu, kuru mēs veidojām precēm un pakalpojumiem. Proti, enerģijas tirgam ir jābūt liberālam gan ražotājiem, gan patērētājiem, ar adekvātiem piegādātājiem, ar piegādes drošību, ar daudz lielāku uzsvaru uz neatkarību no ārējiem piegādātājiem. Otrs. Iekšējiem enerģijas tirgum ir jābūt konkurētspējīgam. Un lai šis tirgus pats veicinātu veselīgā konkurence, tādējādi samazinot cenas un samazinot arī zem izmešu ekonomiku, bet tam būs nepieciešama visu iesaistīto puses pūliņi. Neaizmirsīsim arī e apvārsnes 2020 projektu, Eiropas tehnoloģija institūtu, viss ir iesaistīts šajos plānos. Iekšējiem enerģijas tirgum ir jābūt adekvāti saregulētam, viegli jau tas nebūs. Pie tām e, neaizmirsīsim, ka Pirms četriem gadiem šāda ideja jau parādījās un iestrādnes ir. Pirms četriem gadiem tika pieņemta ceturtā energopakotne 2009. gada 9. aprīlī un bija paredzēts, ka šim ceturtajam ka šai ceturtajai energopakotnē būtu jātiek pilnībā īstenotai dalību valstīs līdz 11. gada beigām. Tā tas nav noticis. Un uh, bija paredzēts, ka valstu valdības vairs nevarēs subsidēt energo cenas, un eh, cik man ir zināms, saskaņā ar statistikas datiem 18 dalību valstīs tā tas nenotiek. Varbūt, ka tā nav pati būtiskākā problēma, jo tā ir saistīta ar dalību valstu lēmumu, un eh, šodien mūsu galvenais pienākums būtu atgādināt dalību valstīm, ka tām ir jāīsteno pilnīgi visi ceturtajā energo pakotnē iestrādātie punkti. Vēl bez tam, un tas būs pēdējais manis sakāmais, uz kādiem priekšnoteikumiem mums vajadzētu veidot šo iekšo enerģijas tirgu. Tam ir jābūt ļoti labi satīklotam, gan tehnoloģijas ziņā, gan arī saslēdzot kopā dažādas sistēmas, viegli tas nebūs, vēlreiz uzsveru. Pilnīgā savstarpējas savietojamība, kas attiektos gan uz eh, dažādu dalību valstu iesaistīto finansējumu infrastruktūrā un tā tālāk. Protams, eh, mēs nedrīkstam pieļaut turpmāku tā saucamo energo salu vai nesaistīto energo reģionu eksistenci Eiropā. Daudz darāmā vēl ir palicis, daudz mēs esam jau sasnieguši, bet, kā jau teicu, mēs šo darbu sākām jau pirms desmit gadiem. Un šobrīd ir daudz dažādu virzienu, kādā veidā salīdzvarot Eiropas energotirgu. Kur ir vājie punkti, ahelēja papēži? Tas arī parādās šajā ziņojumā un mēs vēlamies atbalstīt Eiropas komisiju, lai tā varētu pieņemt veselīgus lēmumus, lai tiktu pāri šiem zemūdens akmeņiem. Protams, tam būs nepieciešams subsīdijas. Vēl bez tam mēs um, esam lielā mērā atšķirīgi dažādās dalību valstīs, un ir tādas dalību valsts, kurās energo tirgus nav pietiekami caurskatāms. Uh, Mēs vēlamies energotirgu ļaut ienākt jauniem spēlētājiem. Pāris piemēru. Ir dalība valsts, kurās gāzes cena ir četreiz augstāka kā citās, jo, kā jau teicu, katra dalība valsts ir kā atsevišķs un vientuļš energo salas arhipelāgs. Daudzās dalību valstīs iedzīvotājiem nav iespējas izvēlēties enerģijas piegādātāju. Otrs svarīgs moments - mēs ne, neesam pietiekami aktīvi investējuši enerģijas eh, energoefektivitātē, atjaunīgajos energoresursos, enerģijas un siltuma kopīgā ražošanā un, eh, teiksim, enerģija, kas ir domāta speciāliem nojūki, nolūkiem. Mēs esam sākuši tā saucamos baltos, balto certificēšanu, bet tas ir tikai sākums. Mēs vēl neesam pabeiguši šo darbu. Un tam būs nepieciešams laiks. Mūsu ziņojumā to visu esam uzsvēruši. Nākamais eh, ir jāuzsver arī iekšējā enerģijas tirgus izveidošanas plusi. Un plusi, protams, visiem ir skaidri. Iespējams, ka cena samazināsies, labāka energocenu kontorole, 13 miljārdi eiro ik gadu Eiropā varētu tikt ietaupīti, ja mēs izveidot kopīgu energotirgu. Un, protams, no ekonomiskā viedokļa raugoties, tas ļaus piesaistīt jaunas investīcijas, ļaus radīt jaunas darba vietas un paturēt jau esošās. Uh, jo mēs radīsim 500 miljonu patērētājus, klientus, kuri varēs pirkt šajā tirgū. Un tas ir svarīgi arī Eiropas Savienības attiecībām ar trešajām valstīm. Ja Eiropai būs vienots energo tirgus, tad mums būs daudz spēcīgāks vārds un spēcīgāka balss diskusijās ar ārējiem piegādātājiem. Un, protams, tas ļaus izvairīties arī no vājiem punktiem piegādātājiem no ārzemēm. Un visbeidzot, ko vajadzētu paveikt līdz 14. gada beigām? Jo 2014. gads tika noteikts kā gads, Ak, man jābeidz! Priekšsēdētāja māja ar galvu. Labi, turpina Buzeka kungs. Tas bija padomas priekšlikums, kas tika pieņemts 11. gada februārī, ka līdz 14. gadam šis iekšējais tirgus enerģijas jomā ir jāpabeidz. Runa gāja par vairākiem simtiem miljārdu eiro, kas veicinātu pārobežu energo pirkšanu kas palīdzētu arī dažādiem reģioniem izvairīties no izstumtības no energotirgus un līdzīgi. Ir tādi jautājumi, kuri komisijas paziņojumā nav īpaši dziļi izskatīti, un tagad tiešām mans pēdējais teikums. Vēlētos ar lielu prieku uzskai, uzklausīt jūsu priekšlikumus un vēlētos vēlreiz uzsvērt, cik svarīga ir sadarbība un ka mums ir nepieciešama konkrētas rīcības priekšlikumi. Vēlētos pateikties ēnu referentiem un, protams, uzklausīšu visus konstruktīvus komentārus. Paldies! Grāci, kolēga Buze. Paldies Buzeka kungam. Esmu pārliecināta, ka mums izdosies panākt iekavēto, proti pārējai runātāji runās īsi. Karēro Kampas kungs. Grācijā, senjora prezidenti. Uh, uh, working on behalf of my. Es uh, nolasīšu Jūdītas Merkis teikto. Vēlētos pateikties referentam ne tikai par to, ko viņš ir paveicis, protams, nepieminot varbūt tik daudz pagātne, bet vēlētos pateikties referentam par viņu šodien teikto. Mēs gandrīz pilnībā piekrītam referenta teiktajam. Eiropas eh, enerģijas iekšējam tirgum būtu jānāk par labu gan atjaunīgu energoresursu veiksmīgākai izmantošanai, gan tirgus liberalizācijai. Un vislabākais jau, protams, būtu, ja katrs patērētājs, katra māja uz jumta uzliktu saules baterijas un pēc tam pārpalikušo ražoto enerģiju iepludināt kopīgā tirgū. Ceturtā energotirgus pakotne nav novedusi pie sagaidītajiem pozitīvajiem rezultātiem. Un ir svarīgi arī uzsvērt to, un tas parādās komisijas ziņojumā, cik būtiska loma ir patērētājam. Patērētājam, kas ir gan mazie uzņēmumi, gan arī atsevišķs indivīds, Visiem šiem spēlētājiem ir jāspēlē daudz aktīvāk Roma, loma Eiropas energo tirgū. Šodien Nīderlandē ir ļoti daudz spontānu iniciatīvu, un gan pašvaldības, gan arī konkrētas mājasēmniecības sev pilnībā nodrošina ar enerģiju, to ražojot pas, paši. Bet eh, šo ideju vajadzētu laist tālāk Eiropā. Mums eh, ir jāstrādā ar tā saucamajām riska grupām, jo šobrīd pēc statistikas datiem ir tā, ka apmēram 50 miljoni Eiropas iedzīvotāji nevar samaksāt savus enerģiju, enerģijas patērāt, patērās enerģijas rēķinus un tāpēc nevar dzīvot cilvēku cienīgu dzīvi. Piemēram, Nīderlandē eh, šis skaitlis ir palielinājies par 15% pēdējo trīs gadu laikā. Uh, Proti ir daudz mājasēmniecību, kuras vairs nevar samaksāt par patērēto enerģiju. Eiropas komisijai vajadzētu darīt visu, lai palīdzētu šiem riska, patēr, riska grupas patērētājiem. Un vēlētos dzirdēt, ko Eiropas komisija konkrēti darīs, lai tīklā saslēgt kopā arī atjaunīgos energoresursus. Protams, ir jāizvairās arī no tirgus kropļojumiem, tādiem kā nepārskatāmām subsīdijām, monopoliem, ķekaru uzņēmumiem un līdzīgi. Mums ir nepieciešams arī labāks tīklu pārklājums un izveidot tā saucamos viedos energotīklus. Visbeidzot, vajadzētu veidot kopīgu energotirgu Eiropā. Un ir tiešām žēl, ka nākotnes Eiropas budžets paredz būtiskus apcirpumus energosektoram. Ar tik maz naudas, kā mēs varam izveidot kopīgu tirgu? Tagad Zimāski, pregu. Paldies, tagad Zimāska kungs, lūdzu. Dziękuję bardzo. Jako spraw... Paldies. Ka ECR ēnu referents gribētu tikai pateikt, ka ļoti daudzos sektoros un uh, jomās iekšējā tirgu var uh, iegūt uh, būtiskus ieguvumus pilsoņiem, maisaimniecībām un arī uzņēmumiem. Un šie ieguvumi, ko mēs varam uh, gūt eh, ne tikai apjomu ietaupījumu dēļ, bet tas ir arī konkurences eh, priekšrocības. Ja mēs raugāmies uz enerģijas sektoru, tad, manuprāt, mēs jau diezgan daudz esam sasnieguši. Ir trešā energopakotne, ir eh, regula par piegādes drošību un būs arī uzlabojums vairumtirdzniecības tirgus caurskatāmībā lai varētu novērst trūkumu šajā tirgu, bet mēs zinām, ka iekšējais enerģijas tirgus vēl nav pabeigts, un lai to pabeigtu, beidzot, uh, nav pietiekams ar uh, likumdošanu. Mums ir uh, jāuzlabo konkurētspēja un jāuzlabo konkurence un jācīnās pret monopoliem, jo monopolu ēna joprojām krīt pār Eiropas energo tirgu. Tātad tirgus ir ne tikai jāpabeidz, bet jāaizsargā arī tas, kas, kas jau ir sasniegts. Ir eh, jāskatās eh, uz energopaketnes eh, elementiem un jāaizstāv tie pret Krieviju, Gazpromu un tam līdzīgiem, kuriem ir savas prasības un kas vēlas uh, īstenot savas ambīcijas uh, un pārdot savu gāzi mūsu tirgu. Mums ir uh, jāpiemēro um, enerģijas tirgus prasībām, un mēs negribam uh, cēnu celšanos, jo tas varētu notikt, ja vīdes pasākumi tiktu pārspīlēti. Mums ir jābūt līdzsvarotam enerģijas tirgumam Un uh, šis vārds bieži vien tiek lietot šajā sektorā, un mums ir jāpanāk, lai līdzsvars būtu pareizais. Runājot par klimata politiku, vienots enerģijas tirgus uh, noteikti nāks par labu visiem, un būtu labi, ja varētu uzlabot uh, piegāžu drosības indikātoru. Un visbeidzot, gribētu tiešām pateikties komisijai, jo, ja mēs paraugāmies uz komisijas paziņojumu, tad eh, viņi nāca klajā ar paziņojumu par ceļu kārtu līdz 2050. gadam, bet mums, protams, jānodrošina, lai šie pasākumi notiek jau šodien. Brigāde, senjora prezidents. Uh... Jā, paldies, priekšsādātājs kundze, saka Zūbers kundze. Uh, Es eh, gribētu vienkārši prezentēt uh, galvenajos vilcienos tos grozījumus, kurus iesniedzām par šo ziņojumu. Enerģijas sektors ir strateģisks ekonomikai, kas ir arī svarīgs valstu neatkarībai un nodrošina attīstību. Uh, Vispirms gribētu teikt, ka visām uh, dalībvalstīm būtu jāsaņem pienācīgas garantijas par energoapgāžu piegāžu drošību. Tātad visām valstīm ir jāspēj nodrošināt savu enerģetisko suverenitāti, lai tās varētu attīstīties. Un uh, arī iedzīvotājiem ir jānodrošina, ka viņiem vienmēr būs pieejama enerģija iedzīvotājs nedrīkst atstāt uh, kaut kādu interešu cīņu uh, ziņā. Tātad jānodrošina arī iedzīvotājiem energo piegāžu uh, nepārtrauktība. Un tā kā tas ir uh, stratēģisks sektors, tad uh, tam ir jākalpo arī uh, rūpniecībai, uh, tam ir jākalpo arī MVU darbībai, Un eh, tātad mums ir jānodrošina pienācīgi pakalpojumi ar, par pieejamām cenām, bet daudzās valstīs tas tā nav. Mēs zinām, ka ražošanas eh, faktora eh, ziņā šīs energo cenas, kas ir augstas, daudziem pasliktina situāciju tieši ražošanā. Uh, Un uh, mēs tagad redzam, ka sektora liberalizācija nav novedusi pie cēnu pazemināšanās uh, konkurence un tirgus likumi šajā uh, sektorā nav pietiekami labi darbojušies. Un jācīnās arī pret menopoliem šajā sektorā, piemēram, Portugālē. Visi zin, ka ir ekonomiskās problēmas, bet te pašā laikā. Uh, ir samazinātas eh, strādnieku cenas, eh, strādnieku um, algas, eh, bet peļņa gāzes uzņēmumiem ir pieaugusi. 2012. gads, ka var to ņemt kā piemēru, 57% pieaugums monopolu uzņēmumu peļņā. Mm, tas bija salīdzinājumā ar 2011. gadu un uh, kurināmā cenas ir pieaugušas sešas reizes. Tātad varam teikt, ka uh, šeit vajadzētu būt kaut kādai loģikai, ka tas viss ir racionāli, bet te nav nekādas loģikas. Kohe, sociālā kohēzija, sociālais taisnīgums, šie mērķi un šie aspekti vispār netiek ņemt vērā šajā enerģētikas paradigmā. Uh, Tātad jānodrošina pieeja enerģijai un jānodrošina, lai tie ieņēmumi, ko gūst sektora uzņēmumi, būtu taisnīgi sadalīti un eh, ka tiktu ņemti vērā un sasniegti sociālie mērķi un nevis vienkārši, ka kādi privileģēti uh, cilvēki iegūst ieņēmumus. Paldies. Tagad uh, eh, Kraujts Mankungs. Thank you, Madam Chair. It should be no surprise that we as liberals priekšsēd, eh, tam nevajadzētu nevienu pārsteigt, ka mēs kā liberāļi eh, kaismi atbalstam vienoto tirgu, un tādēļ es arī eh, noteikti atbalsta elektronu gāzes tirgus izveidu Eiropas Savienībā. Enerģētikas vienotais tirgus var nodrošināt energo piegādes patrētājiem un uzņēmumiem par pieņemām konkrētas piegādes cenām tādējādi arī nodrošināt izaugsmu, darbiet radīšanu un uzlabot energodrošību Eiropas Savienībā. Enerģētikas vienotais tirgus ir arī svarīgs solis eh, ceļā uz uh, <clears throat> mazāk ogļu izmešu energoražošanu. Tas viss skan ar ALDE prioritātēm. ALDE piekrīt komisijai, ka cenu regulēšanas izmantošana dalībvalstīs kaitē uh, uh, Uh, efektīvai energopiegādēji regulētās cenas arī diskriminē jaunus tirgus spēlētājus un var traucēt to piekļuvu tirgumu. Tādēļ mēs atbalstam komisiju uzskatā, ka dalību valstīm vajadzētu pilīt pūliņus izbeigt uh, uh, šo cenu regulēšanu gāzes un energo cenām. Uh, Mēs arī atbalstam komisijas eh, centienus aicinājumus dalību valstīm definēt patērētājs, lai nodrošinātu harmonizētāku šīs definīcijas eh, eh, tātad līdzsvarotāk definīciju. Regulētas cenas neraida pareizo signālu tirgumu. Investori biegi, bieži uzskata šīs cenas kā politiska iejaukšanos, kas traucē investīcijas. Treškārt, paziņojumā eh, komisija aicina dalībvalstis izveidot ambiciozas stratēģijas inteliģentiem energometriem, lai viedo sadals tīkla sistēmas eh, plastos plašumā auditu uzskata arī par ļoti svarīgi. Mēs arī atbalstam komisiju sviedokli attiecībā uz uh, uh, vārumtīzniecību ar energoresursiem. E, šeit ir jānodrošina labi e, pārvades tīkli. Komisija arī pasvītro nepieciešamību, ka dalībvalstīm ir jāpieņem stratēģijas e, sadalstīkla modernizācijai, tajā skaitā arī ar informācijas tehnoloģiju palīdzību. Mēs atbalstam komisijas viedokli, jo uh, sadals tīkla operatoriem ir jādod uh, stimuli <clears throat> jaunu biznesa modeļu īstenošanā, tādējādi uh, e, nodrošināt lielāku sadals elastīgumu. Ļoti nožēlam, ka padome ir samazinājusi uh, Connecting Europe finansējumu. Connecting Europe ir viens no instrumentiem, kas var palīdzēt vienotiem tirgumu attīstīties uh, Finansējums samazinājums no padoms puses ir apgrūtinājis vienotā tirgus vīzijas īstenošanu, e, un mēs tāpēc kā Alde to nožēlojam. Paldies, Pilārai vārds. Paldies, priekšsēd. E, šodien ir debates sākums pār ziņojumu komisijas tātad ziņojumu ar mērķi radīt patiesu vienoto tirgu enerģijai. Un pie šī jautājuma jāstrādā patiesībā uh, ar prioritāti. Uh, programmā ir milz potenciāls. Uh, tā ir miljonu, miljonu patērētā interesēs, un mums ir referents, kam ir uh, bagātīga pieredze, kolēģis Buzeks, par to varam tikai priecāties. Tādēļ esmu arī optimisma pilna, ka mums izdosies atrast tādu uh, nostāju, ko varēs visas politiskās grupas atbalstīt. Ir četri galvenie aspekti, kas būtu jāpatur prātā attiecībā uz vienoto enerģijas tirgus izveidi. Ir vajadzīgs liberalizēts vienotais tirgus un konkurētspējīgs tirgus. Un trešā energo pakete ir jāintegrē tajā. Patiesībā jau pirms diviem gadiem dalībvalstīm vajadzēja uzsākt šo pasākumu īstenošanu. Tādēļ viņām to vajadzētu atgādināt, jo dažās dalībvalstīs vēl gandrīz nekas nav noticis. Mums ir vajadzīgs liberalizēts, konkurējošs tirgus, kas ir arī caurskatāms, kur patērētāji, mazi vidēji uzņēmumi arī saprastu, kas notiek, kas saņemt pilnu informāciju par energotirgu. Diemžēl tikai apmēram trešā daļa patērētāju izprot savas tiesības. Daudz nauda varētu tikt ietaupīta, ja tiktu nodrošināta lielāka caurskatāmība un konkurence energotirgū. Mums ir vajadzīgs arī tāds energotirgus, kas ir labāk savienots ar transporta tīkliem vai sadals tīkliem. Šīs energos saliņas beidzot ir jāsavieno. Tātad, tirgum ir jābūt liberalizētam, konkurējošam un caurskatāmam, kas ir labi savienots, lai pārvarētu šīs energos saliņas, savienot tās, pārvarētu izolāciju, kā piemēram ar Spāniju. Paldies vārds nākamai runātājai. Hibnerei. Paldies, priekšsēdus kundze. Vienotais enerģijas tirgus būs ļoti nozīmīgs vienotā tirgus pabeigšanā kopumā. Mums ir jānodrošina visu ES iedzīvotāju energo piegāžu droš, drošību, arī ņemot vērā viņu vajadzības, tātad gan patērētāji, gan ražotāji. Kolēģi jau sacīja, ka mums ir jāstiprina konkurence, viedi sadals tīkli, laba infrastruktūra, labi savienojumi. Tas viss mums ir vajadzīgs. Un visiem tirgus dalībniekiem ir jānodrošina līdzīgi spēles noteikumi. Energoavoti ir jādažādo, konvencionālie enerģijas avoti ir novecojuši, mums ir vairāk jāizmanto atjaunīgie energoavoti. Protams, tas nenozīmē, ka mēs konvencionālo enerģiju vairs neizmantojam, bet ir jāparedz pietiekošs finansējums eh, gan uh, tradicionāliem, gan arī jauniem energoavotiem. Tas viss ir procesā, tāpēc ir jānodrošina turpinātība jaunajām tehnoloģijām, ar pietiekošu finansējumu. Arī tradicionālie energoavoti ir jāturpina izmantot, bet tajā pat laikā apgūstot jaunus. Iedzīvotājiem ir jāvar uh, kontrolēt savus energorēķinus, Uh, un jāizprot, kā tie veidojas, kā jau sacīja kolēģi Pilāra. Nevar būt tā, ka ir uh, energopiegāžu monopols, un patērētājs ne, nevar izvēlēties. Te ir jābūt gudrai regulēšanai, labai energotirgu pārvaldībai. Jāgādā par to, lai energocenas mazinātos, un jānodrošina vienādi spēles noteikumi visiem. Dalībvalstīm jāuztver beidzot vienotais energotirgs nopietni, integrācija ir nepieciešama, mums jārīkojas kopīgi, lai šis tirgs darbotos. Izmaksas ir jākontrolē. <clears throat> Svarīgs jautājums ir arī <clears throat> energopiegādes no trešo valstu puses. Nevar būt tā, ka uh, piegādātāji mums uzspiež savus noteikumus, tāpēc, ka mums nav vienotā tirgus Potenciāls ir liels, mēs to nedrīkstam zaudēt. Paldies, kolēģi! Kolēģe Māziča, paldies! Mazēja, paldies, priekšsēdus kundze! Paldies arī Buzeka kungam par eh, ziņojumu. Es ļoti priecājos, ka mēs vispirms pievērsāmies uh, mobilo sakaru regulēšanai, jo elektrība joprojām ir lētāka nekā uh, telefons zvan. Bet es gribētu pasvītrot, kas ir, uh, kā, kurai vajadzētu būt pienotai vērtībai, ko dod Eiropas energo tirgus. Lielais jautājums ir, kā piesaistīt jaunus investorus Jaunas investīcijas nodrošinās izaugsmu un jaunas darbvietas. Un tas, manā skatījumā, ir ļoti svarīgi. Otrakārt, kā atbalstīt pētniecību. Īpaši jau par to, kā mazināt energo pārvades zudums. Un arī attiecībā uz spēkstaciju efektivitāti ir ļoti liels atšķirības. Vecās spēkstacijas var izmantot tikai ap 30% saražotās enerģijas. Šī efektivitāte ir noteikti jāuzlabo. Tādēļ pētniekiem arī ir jāsadarbojas. Visbeidzot, Ļoti svarīgi arī domāt par to, kā atjaunīgo enerģiju uh, nodrošināt tās piekļuvu uh, mūsu sadals tīkliem. Arī šeit ir uh, liels grūtības pat laban. Paldies! Kolēģis Balčītis. Paldies, priekšsēdz kundze. Arī es gribētu pateikties kolēģim Buzekam referentam. Viņš vairāk kārt skaidri izklāstīja savu pozīciju attiecībā uz vienotā energotirgus izveidi. Viņa ziņojums var dot lielu labumu Eiropas Savienībai. Komisija ir nospraudus ambiciozus vērķus pēc 2015. gada vairs nedrīkstētu pastāvēt eh, šīs energos saliņas attiecībā uz enerģi, eh, elektrības un gāzes eh, piegādēm Eiropas Savienībā, taču laiks ir palicis ļoti maz, šis mērķis droši vien netiks sasniegts. Es arī esmu no enerģētikas ziņā izolēta reģiona, tādēļ es vēlētos lai šī virzība notiktu straujāk. Problēmas sen ir zināmas, tās ir saistītas ar energocenu regulēšanu, trešās energo paketes noteikumu neīstenošanu, energo piegādātāju monopoliem, liela uzmanība tiek veltīta cenu regulēšanai, taču problēma tiks atrisināta tikai tad, ja būs nodrošināta nepieciešamā infrastruktūras pasākumi. Tie ir jāplāno rūpīgi. Baltijas jūras reģionā vairāk kārt ir izskanējuši aicinājumi izveidot uh, sašķidrinātās gāzes terminālu visām trīs Baltijas valstīm. Uh, šis projekts varētu tikt īstenots līdz 2030. gadam, tas ir krietni par lēnu. Tādēļ Lietuva ir pieņēmusi lēmumu uh, celt nelielāku šķidrinātās gāzes terminālu, ko varētu uzcelt ātrāk. Mums ir vajadzīgs Eiropas komisijas atbalsts šādu problēmu risināšanā, lai šie projekti varētu izzīties ātrāk. Paldies! Jordānas kundzei nākamai vārds. Paldies! Man ir pāris teikums sakām. Vispirmām kārtām iekšējais kopīgais energotirgus nevar strādāt eh, ar ilglaicīgām subsidētām cenām, nevar strādāt uz pārāk regulētiem pamatiem. Nākamais iekšējais enerģijas tirgus jau nevar strādāt eh, uz 27 dažādām dalību valstu politikām pēc jūlija pat 28. Tātad eh, Vācija šobrīd pieņem lēmums, kas ietekmē apmēram pusi no visām dalību valstīm, un vēl vēlētos pateikt, ka pārlieku atregulēts tirgus nestrādās. Mums e, ir jāpiemēro 27 dalību valstu politikas šai kopīgajai iekšējā enerģijas tirgus politikai. Pretējā gadījumā mums neizdosies izveidot kopīgu iekšējo enerģijas tirgu. Un eh, visbeidzot vēlētos pateikt, ka daudzgadu, fin, daudzgadu finanšu schēmā Connecting Europe projektam paredzētā nauda šobrīd ir samazināta uz pusi. Es uzskatu, ka tas nav pieņemami, tas nav akceptējami. Tas ir pilnībā pret Eiropas garam, jo Eiropas padome ir lēmusi, ka ir jāpabeidz iekšējā enerģijas tirgus darbības pabeigšana līdz 14. gadam. Paldies! Prieksēdētāji, paldies! Tagad dodu vārdu nākamajam runātājam. Paldies, saka Bensenkungs. Vispirms, eh, paldies Buzekungam par lielisko ziņojumu. Ir ļoti labi un jauki runāt par jaunu realitāti energo tirgu. Un tomēr, ja mēs vēlamies izveidot iekšējo enerģijas tirgu Eiropai, tad eh, mēs to neizdos, mums to neizdosies izveidot, ja mēs nerunāsim par konkrētu konkurences palielināšanos. Šodien konkurences nav. Tās nav lielās energo kompānijas, kuras šobrīd ir monopola situācijā Eiropā, un viņas, protams, nav ieinteresētas lielākā konkurencē. Mums ir nepieciešama daudz lielāka caurskatāmība cenās, un ir patiesībā nožēlojam, ka mēs Eiropā gandrīz divas trešdaļas dalību valstu vēl nav ieviesušas dzīvē trešo energo pakotni. Un komisijai ir jāpamožās. Viņai tiešām ir jāsaka skaidri tām valstīm, ka tās, kuras nav ieviesušas trešo energo pakotni, tām tas ir jādara. Eiropā mums ir tā saucamās energo salas, energo iztumtās salas. Pilāta runāja par Spāniju, bet paskatīsimies arī uz mūsu Baltijas draugiem. Kā tas ir iespējams, ka 13. gadā Latvija un Lietuva maksā divreiz vairāk par megavatu dabasgāzes nekā tas ir Vācijā? Tam nav nekāda jēģiska pamata. Tas nozīmē, ka Gazprom izmanto šīs mazās Baltijas valstis, viņi nosūdz Baltijas valstīm naudu, jo Baltijas valstīm citas iespējas, kā nopirkt no Gazprom, nav. Šobrīd tiek veidots jauns energo, eh, energo cauruli uz eh, Franciju, bet mums vajadzētu vairāk domāt par viedajiem tīkliem, un daudzi kolēģi saka, ka mums vajadzētu daudz laba, vairāk izmantot ogļu termoelektrostaciju. Un Dānijā mēs gatavojamies jaunu ogļu elektrostaciju būvēt, un mēs to izmantosim energoefektivitātes ziņā par 80%. Bredzinas kungs lūdzu. Paldies, prieksēdētājas kundze! Protams, es esmu ļoti priecīgs par to, ka šis ziņojums ir sagatavots un šobrīd tiek izskatīts mūsu komitejā. Es esmu par tirgus liberalizāciju. Šobrīd šis tirgus galīgi nav liberalizēts, īpaši vēl centrāla un austruma Eiropā to atregulē ārkārtīgi sīki regulātori un šobrīd būtiskas investīcijas un subsīdijas tiek aptvēlētas atjaunīgiem energoresursiem, un tas izkropļo tirgu. Mūsu energo infrastruktūra ir veidot tādējādi, ka tā nav paredzēta vai nav piemērota energo efektivitātei. Līdz ar to tā saucamie viedie energotīkli ir tikai teorija un tukši vārdi. Tas nedarbojas Eiropā. Un tas savukārt nozīmē, ka viens iekšējās enerģijas tirgus aspekts ir pilnībā sakropļots, proti mēs e, sniedzam nepareizu ziņu investoriem. Jo realitāte ir tāda, ka energo cenas samazinājās, un neviens vairāk nevar atļauties uzcelt klasisku energoavotu. Vienīgais šobrīd, kas atmaksājās, ir izmantot brūnoglis. Ir tāda, kur uzskata, ka gāze varbūt būs sava veida panacei un nāks par labu Eiropai, bet diemžēl tā nav. Runājot par to Eiropas daļu, no kuras nāku es, Čehija, Vācija, Austrija, mums ir kopīgs energotirgus. Un, eh, protams, neko tur nevar darīt, ir tāda resursa, kur tiek subsidēta, un cenu message šobrīd, cenas šobrīd ir tik ārkārtīgi zemas, ka nevienam neatmaksājās celt eh, tradicionālu elektrostaciju. Visi šobrīd runā par eh, atjaunīgajiem energoresursiem, bet es vēlētos redzēt Eiropā īstu patiesu kopīgu energo tirgu, un mums runājot par atjaunīgajiem energoresursiem, būtu jārunā arī par tradicionālajiem energoresursiem. Priekšsēdētāji dod vārdu nākamajam runātājam. Thank you very much, Chair. Kariņkungam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Burtiski pāris momentu. Protams, mūsu mērķis ir brīva konkurence, lai gan patērētāji, gan arī uzņēmumi varētu enerģiju nopirkt par pēc iespējas zemāku cenu, lai būtu energo drošība un energo piegādes drošība. Tas ir galvenais mērķis, un par to neviens vairs nestrīdas. Neviens jau nav pret to, lai energo tirgus tiktu liberalizēts. Uh, Grūtības ir tādas, ka vēloties izveidot eh, iekšējo enerģijas tirgu, mums ir nepieciešams fizisks tīkls. Un daudz kolēģi to jau uzsvēra, kad ir jābūt savstarpējai savietojamībai starp dalību valstīm. Ir tādas dalību valsts, kurās eh, nav šādas savietojamības, ir tādas eh, dalību valsts, kurās ir vājie punkti, un, piemēram, Baltijas valsts ir pilnībā izolētas. Uh, Mēs zinām, ka vienīgās, vienīgie gāzes eh, vadi ir no Krievijas, no Gazprom, līdz ar to var uzskatīt, ka Gazpromam mūsu tirgos ir monopols. Un tādējādi pat nerunājot par trešajā energopakotnē iekļauto ideju par tirgus liberalizāciju, Baltijas valstīs tas nedarbosies. Nākamais - subsīdijas un atjaunīgi energoresursi. Dalību valstīs mums ir ļoti liels atšķirības starp subsīd subsīdijām atjaunīgiem resursiem. Tātad, eh, cik daudz maksā klients, cik daudz maksā subsīdijas, tas viss ļoti lielā mērā atšķirās. Un brīdī, kad tirgus tiks liberalizēts, tas varētu būt problemātisks punkts. Lai tirgus labi strādātu, mums eh, vajadzētu labāk izmantot Connecting Europe finansējumu, kurš ir paredzēts tieši šādām jautājumu sakārtošanai. Bet eh, domāju, ka mums nopietni vajadzētu piedomāt arī par to, kādā veidā izveidot arī subsīdiju sistēmā zinām harmonizāciju, lai tirgus labāk varētu strādāt. Jo, teiksim, ja kādā tirgus daļā uh, elektrības pirkšana ir ļoti lielā mērā subsidēta, tad, ja tirgus tiek liberalizēts, tad, protams, šis elergo tirgus saņems visvairāk patērētāji. Mums ir jāpiedāvo laba cena gala patērētājiem. Paldies! Henimkungs, lūdzu. Patērētājs kundze, Es domāju, ka jāsāc lietas īstajos vārdos. Tiek teikts, ka tirgus nav atvērts, ka vajag liberalizēt, ka vajag ļoti konkurences pilnu tirgu un caurskatām. Un lai to visu skaidrotu mums, e, ir runa par reālo objektīvo realitāti ir sektori, kuriem ir grūtības ar apgādi, ir e, citas valsts, kurām ir lielākas grūtības nekā citām, un e, nevajag domāt, ka liberalizējot tirgus, mēs visu šīs problēmas atrisināsim. Un paskatīsimies, ko tad ir jau devusi e, liberalizācija tirgu. Enerģijas cenas ir pieaugušas patērētājiem un arī rūpniecības uzņēmumiem. Un Eiropas teritorijā tiek pārdots e, vairāk enerģijas nekā tiek saražots. Tas nozīmē, ka vairāk kārt tiek pārdota tā pati elektrība, un katru reizi pārdodot, katrs paņem komisiju. Un galu galā mēs nonākam uh, pie tā, ka mazās centrālas, kas uh, piederēja nacionālajai uh, struktūrai, uh, tagad ir pārdotas lielajām elektro grupām, un šīs centrālas, kas nav pietiekami rentablas, priekš viņiem tiek slēgtas. Tātad centrālas, kas varētu ražot enerģiju, tiek slēgtas, un Francija būtu varējusi pārdot varbūt Anglijai enerģiju, bet to nevar vairs darīt, jo šīs centrālas vairs nedarbojas. Tātad, kas notiks šajā ziņojumā? Mums būs uh, cenu pieaugums enerģijas cenu jomā gan patērētājiem, um, mājasaimniecībās, gan uzņēmumiem. Un uh, investīcijas arī cietīs, jo uh, negrib investori investēt tur, kur ir tik zema rentabilitāte. Un uh, visvairāk iegūs uh, lielie konsorcija no visas šī procesa. Paldies. Grācie, la parola, la... Paldies. Tagad vārds komisijas pārstāvim, lūdzu. Thank you, madam. Paldies, priekšsādātājs kundze. Paldies referentam un komitejas deputātiem par uh, debatēm, par šo sākotnējo ziņojumu. Mēs uh, turpmāk arī sadarbosimies ar parlamentu un šo komiteju, mēs gaidīsim ziņojumu un uh, var apliecināt, ka komisija ir pilnīgā apņēmusies īstenot rīcības plānu un ar pilnu tvaiku doties uz priekšu, uh, lai izveidotu līdz 2040. gadam vienotu enerģijas tirgu. Līdz 2014. gadam atvainojos. Būzek kungs referents, lūdzu. Paldies, priekšsādātais kundze. Mm, fortunately, at, at the end of our Laimīgā kārtā eh, diskusija beigās bija kādas pretrunas eh, un eh, nedaudz diskusijas. Es jūtos daudz labāk pēc šādām pretrunīgākām diskusijām. Bet tik un tā lielākais vairums kolēģu atbalsta šo ideju par vienotu enerģijas tirgu. Paldies par visām jūsu piezīmēm, tās tiks ņemtas vērā manā ziņojumā un tas būs gatavs nākamēnes. Un cik es atceros, tad 20. Uh, aprīlis būs uh, grozījuma iesniegšanas termiņš. Tātad uh, tā ir ļoti svarīga informācija jums. Un nākamā diskusija par manu ziņojumu projektu arī notiks aprīlī. Lielas paldies! Izteicos daudz īsāk nekā no sākuma. Labi, paldies, eh, Buzeka kungs un Alberto Potočņiks, kurš ir eh, atcer eh, direktors, enerģijas regulātoru sadarbības aģentūras direktors, viņš ieradīsies pie mums un ziņos mums par jautājumiem, kas ir cieši saistīti ar Buzeka kunga ziņojumu tēmatu. Došu jums vārdu. Lūdzu. Grazie, signora prezidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze, labrīt. Un nu, ļaujiet man sākt pateicoties jums, godātajiem komitejas locekļiem, par šo iespēju dalīties ar uh, mūsu aģentūras viedokli par kapacitātes tirgiem. Aģentūra ir pētījusi iespējamo ietekmi atjaunīgo enerģiju uh, īpatsvaru pieaugumam, kas ir sagaidāms turpmākajos gados uh, energo tirgū. Un uh, enerģijas modelis noteikti būs jāpārskata. Šis darbs turpinās, un tas, ko es šodien prezentēšu, un kas ir mūsu atzinumā, ir tagadējā situācija, kā mēs tagad par to domājam, bet mēs pie tā vēl strādājam. Mēs joprojām izvērtējam to, kāda ietekme būs eh, kapacitātes mehānismiem iekšējā tirgu, un eh, mēs eh, labprāt saglabātu arī turpmāk dialogu ar jums par šo jautājumu. Kā jūs ziniet, tad 14. novembrī jūs lūdzāt uh, atzinumu no mums par jaudas tirgiem. Un bija četri konkrēti jautājumi, kas tika uzdoti vēstulē, un es tos šeit uzskaitīju. Ne tajā pašā secībā, kā tie tika uzskaitīti vēstulē, bet eh, šādā secībā, kā es par tiem runāšu. Pirmais ir eh, izvērtējums par to, kādas ir nepieciešamas investīcijas. Uh, uh, pārvadē, ģenerācijā un izplatīšanā, lai uh, dot iespēju tirgu iekļauties atjaunīgajām enerģijām. Un otrais, uh, kāds ir uh, enerģijas tirgu nākotne, arī runājot par atjaunojumiem enerģijām. Uh, Un tad par to, kādas ir jaudas tirgu nepieciešamības eh, tieši geogrāfiskā kontekstā. Un visbeidzot, kā vislabāk atalgot elastību attiecīgajos tirgos. Šeit, protams, mēs runājam par īstermiņu tirgiem. Ļaujiet man eh, pieskarties pirmajam jautājumam. Un šeit es eh, ziņoju par vērtējumu, ko veica uh, uh, Eiropas komisija un, un pārvaldes sistēma operātoru tīkls. Līdz 2020. gadam uh, tiek sagaidīts, ka investīcijas uh, papildus 800 miljārdu eiro vērtībā būs nepieciešams energoelektrības sektorā. Un tie ir apmēram uh, 500 miljārdu eiro enerģijas ražošanā, elektrības ražošanā un uh, Šeit eh, atjaunīgo enerģiju īpatsvars eh, būs ļoti būtisks. Tas būs apmēram 90% eh, no jaunās izveidotās jaudas. Tātad energoresursu struktūra 2020. gadā būs ļoti atšķirīga no tās, kas ir tagad. Un tas, protams, arī ietekmēs pārvadi un izplatīšanu. Uh, un 300 miljārdi eiro sagaidāms būs eh, nepieciešami pārvadē un izplatīšanā. 100 miljārdi pārvadē un 80% no šī uh, apjoma būs saistīts ar uh, nepieciešamību iekļaut atjaunojumās enerģijas. Tas attiecas zināmā mērā arī uz izplatīšanu, kur uh, jums, protams, ir jāatbalsta uh, Uh, izplatīšanas ģenerātori, kas būs uh, uh, nākotnē realitāte. Un vēl viens svarīgs aspekts, uz to es atsaukšos vēlāk. Tagad ļaujiet man parunāt par trim idejām, kas ir saistīts ar apgādes drošību, kas, mūsuprāt, ir īpaši svarīgi, raugoties uz saspēli starp enerģijas tirgu un iespējamiem jaudas uh, modeļiem. Piegādes drošība ir visplašākais uh, koncepts. Uh, tur ir runa par e, sistēmas spēju piegādāt nepārtraukti enerģiju ilgspējīgā veidā patērētājiem. Tā ir tāda diezgan vispārīga uh, definīciju. Tagad jāraugās uh, uz konkrētākām idejām, un šeit uh, var uh, definēt dažādas idejas, paraugoties uz dažādiem laikposmiem. Un šeit divas koncepcijas ir īpaši būtiskas. Pirmkārt, resursu piemērojamība, kas ir ilgtermiņa koncepts, un tas attiecas uz jaudas pieejamību. Uh, Uh, lai uh, pieprasījumu varētu nosakt jebkurā laikā, tā skaitā arī um, augstus enerģijas lai, patēriņu laikos. Un tad ir uh, darbības uzticamība, kas ir īstermiņā koncepcija, kur uh, ir runa par sistēmas pietiekamu elastību, lai uh, sistēmā jaudas apjoms varētu pienācīgi izlīdzvarot, īpaši tad, kad ir pēkšņas izmaiņas pieprasījumā vai uh, um, ir uh, energo ražošanas pārtrūkums. Tātad te ir runa par elastību sistēmā. Un kā jūs redzēsiet, uh, pēc brīža šīs divas koncepcijas uh, dažādi ietekmē tirgus. Energo tirgu nākotne. Labi funkcionējošs enerģijas tirgus eh, ir tāds, kas eh, nodrošina arī un veicina dro piegādes drošību. Un to mēs eh, cenšamies veicināt. Mērķis būtu nojaukt pastāvošās barjeras, šķēršļus, kas vēl pastāv, un tos jūs pieminējāt arī diskusijās, kas jums bija pirms šī punkta. Uh, noteikumi, kas eh, iejaucas cēnu veidošanas eh, eh, procesā. Daudzos tirgos, piemēram, ir cēnu griesti, ir neharmonizēti instrumenti un tirgus noteikumi. Tas arī jau tika pieminēts, tie kropļo konkurence. Un ir ļoti ierobežota uh, um, pieprasījuma piedalīšanās tirgu un uh, tādā tirgu balstīta pieprasījuma loma ir ļoti uh, marģināla, varētu teikt. Un, beidzot, uh, uh, šobrīd uh, savienojuma procedūras ir ļoti sarežģītas. Šis, šie šķēršļi ir jānojauc un uh, um, elektrības mērķa modelis būtu jāievieš un tā ir jāpaliek prioritātei. Tātad uh, šeit. Uh, ir jārunā par piegāžu drošību. Tagad pāriesim pie aktuālākā droši vien aspekta, kas eh, ir vai jaudas tirgus ir nepieciešams. Tas ir vienkārši jautājums, uz kuru nevar sniegt vienkārši atbildi. Ir bijis daudz eh, debašu pēdējo 25 gadu laikā, un eh, joprojām diskusijas turpinās dalību valstīs. Trešais eh, punkts - elektrības direktīva, kā daļa no trešās paketes, eh, jau paredz eh, dalībvalstīm iespēju veikt iepirkuma procedūras jaunām ģenerācijas jaudām, lai nodrošinātu piegāžu drošību. Tas tiek skatīts dažādos, dažādās dalībvalstīs. valstīs bet, diemžēl, uh, vēl uh, situācija nav īpaši koordinēta. Tagad šajā attēlā mēs redzam tagadējo situāciju, uh, cik esam spējuši savākt informāciju no vairākumu valstu regulātoriem. Valstis, kas ir sarkanā krāsā, kur jaudas atlīdzības mehānismi ir ieviesti, tās varbūt uh, Uh, jaudas maksājuma schēmas vai jaudas tirgi. Uh, valstis uh, celtenā krāsā ir tās, kuras apsver ieviest um, jaudas tirgu atlīdzības mehānismus, un zaļās valsts ir tās, kurās uh, šobrīd darbojas tīri enerģijas tirgi tagad padomāsim par to, vai mums ir vajadzīgi jaudas tirgi. Principā Uh, tīras enerģijas tirgus, tam vajadzētu spēt uh, nodrošināt uh, piegāžu drošību un elastību, bet tur ir zinām nosacījumi. Pirmais ir tāds, ka tirgum ir jāļauj nekavēji netraucēt darboties. Tas nozīmē, ka pieprasījumam ir jābūt pietiekami spēcīgam, lai būtu arī reakcija uz cenas signāliem. Un, uh, cenai arī ir jābūt spējīgai brīvi mainīties, lai uh, nolīdzsvarotu pieprasījumu un piedāvājumu. Un tad, kad ir enerģijas trūkums, tad uh, ir jāļauj cenām uh, tiešām pacelties tādos augstumos, kā tirgum tas ir nepieciešams. Ja šie nosacījumi ir izpildīti, tad uh, E, tirgi darbotos. Ja cenas varētu brīvi celties un kristies, tad uh, um, enerģijas tirgi uh, būtu uh, tādi, ka būtu nodrošināta uh, enerģijas piegāde. Ir arī citi nosacījumi, kas ir jāizpild, lai enerģijas tirgi nodrošinātu piegāžu drošību. Investoriem vajadzētu būt pārliecībai, ka stabilā uh, regulatorā režīmā uh, viņi var darboties un ka politikas veidotāji uh, neļausies kārdinājumam uh, iejaukties tad, kad cenas aug. Un uh, viņi tad varētu arī uh, iegūt uh, augstāku pēļņu, uh, gadījumos, kad cenas uz kādu brīdi pieaug, jo tad ir trūkums tirgū. Uh, bet pirms uh, šie nosacījumi tiek izpildīti, nevar garantēt, ka enerģijas tirgi varēs nodrošināt pietiekams resursus un pienācīgu elastību. Pat, ja uh, enerģijas tirgus tiks tiešām pabeigts. Tātad līdz tam, līdz tas tiktu sasniegts, šie nosacījumi tiktu izpildīti, mums uh, būs eh, nepieciešams, mums var būt nepieciešams papildināt eh, enerģijas tirgu ar papildus mehānismiem. Un es šeit eh, izmantoju tātad tādus pasākums, es saku pasākumi vai kas veicina adekvātumu un elastību. Labi funkcionējošs enerģijas tirgus ir labākais pamats šiem papildus uh, modeļiem. Un tāpēc ir svarīgi saglabāt uh, uh, progresu. Un uh, šie papildus pasākumi, kurus varētu apsvērt, nedrīkstētu uh, kropļot eh, enerģijas tirgu darbību, un tiem vajadzētu eh, sniegt savu ieteikumu tikai tad, ja enerģijas tirgus nedarbojas, un eh, tiem vajadzētu būt visā pārējā laikā pēc iespējas neitrālākiem. Tātad, kad runājam par geogrāfisko aptvērumu, jeb kādai jaudas atlīdzības schēmai, tas ir atkarīgs no uh, konkrētās jurisdikcijas spējas eh, definēt kopējus atbilstības un drošības standārtus. Tam nevajadzētu būt tik sarežģītam eh, iekšējā enerģija, e, elektrības tirgu. Katrā gadījumā, ja būtu nacionāli mehānismi, tad uh, varētu sasniegt uh, lielāku efektivitāti, neietekmējot būtiski vienoto enerģijas tirgu. Um, un vienu aspektu šeit vajadzētu paskaidrot, jo tas dažreiz rada bāžas. Uh, uh, runājot par resursiem, kas atrodas citā dalības valstī, uh, tur nav nepieciešama jaudas uh, rezervēšana, bet varbūt mēs pie tā varam atgriezties vēlāk. Nacionālu mehānismu ieviešana būtu jāpapildina ar uh, ietekmes novērtējumu, ņemot vērā pārobežu ietekmi. Un vajadzētu arī uh, raudzīties, lai nebūtu nekādas cerības vai gaidas, ka šie mehānismi eh, būs bezgalīgi, jo uzlabojoties enerģijas eh, tirgus darbībai, eh, tie noteikti būtu jāpārskata. Un aģentūra, piemēram, tagad veids ietekmes novērtējumu dažādiem mehānismiem uz enerģijas tirgu. Un nākotnē dalība valstis eh, varētu izlēmt mainīt veidu, kā tās uh, risina šo jautājumu, un tāpēc uh, ir jārisina šo jautājumu. Ir jānodrošina um, šo jaudas atlīdzības uh, pasākumu pilna atbilstība iekšējā enerģijas tirga, tirgus uh, noteikumiem. Tagad par elastību. Tā būtu jāveicina ar uh, īstermiņa cenu signāliem, tad, kad advokātums ir nodrošināts. Tad īstermiņa tirgiem vajadzētu raidīt signālus elastībai, un Mēs eh, vadlīnijās esam noteikuši tādu ietvaru pārobežu elastības tirgiem, eh, lai raidītu skaidrākus eh, signālus par enerģijas trūkumu tirgu, lai varētu veicināt enerģijas ģenerēšanu. Un ir jāatvieglo arī Um, pieprasījuma un um, atjaunīgo enerģiju ietekme līdzsver tirgos. Mēs uzskatām, ka uh, jaunās tehnoloģijas uh, būtu jāveicina un arī pieprasījuma ietekme tir tirgo būtu uh, jāveicina. Tātad noslēgumā Kādi tad ir galvenie secinājumi? Kamēr enerģijas tirgi nevar darboties eh, nekavēti, diemžēl nav garantēju, ka tie paši varēs eh, nodrošināt pienācīgu resursu apjomu un uh, elastību. Tātad mūsu galvenajam mērķim būtu jābūt nojaukt šķēršus un pabeigt iekšējo elektrības enerģijas tirgu uh, un uh, enerģijas piegāžu drošību vislabāk var nodrošināt uh, um, ar tirgus integrāciju. Un ir jānodrošina, lai jebkādas nacionālās schēmas būtu atbilstošas iekšējā enerģijas tirgu prasībām. Un, um, ja tiks uh, veicināts investīcijas uh, klimata pasākumos, tam vajadzētu veicināt uh, jauno tehnoloģiju uh, Uh, līdzdalību uh, pakalpojumu tirgu. Tas ir galvenais, ko mēs esam secinājuši. Kā jau teicu, darbs turpinās, un mēs labprāt arī nākotnē ierastos pie jums un dalītos ar jums mūsu darba rezultātos. Bet paldies jau par šo iespēju. Grāce. Paldies. Alberto Potočnika kungam. kuru mēs bijām uzaicinājuši kā aģentūras pārstāvi. Un tagad dosim vārdu kolēģim Buzekam. E, saprotam, apsveram dēļ, viņš taču ir mūsu referents par šo jautājumu. Paldies! Ir ļoti svarīgi ņemt vērā, plānojot vienoto energo tirgu, kapacitātes jautājumu un <clears throat> to, kā tas ietekmēs mūsu vienoto energotirgu. Ja mēs esam sadalīti, noslēgti tirgi, tad kapacitātes veidošana <clears throat> varētu pat vēl vairāk eh, nošķirtību veicināt. Runājot par starpsavienojumiem. Un ja tiešām mēs tiecamies uz labām energo pārēdēm starp dalībvalstīm, tad kapacitāšu celšana varētu nodrošināt īstu e, piegāžu drošību Eiropas Savienībā kopumā. Tādēļ sacīšu vēlreiz, vissvarīgākais mūsu skatījumā <clears throat> ir investīcijas infrastruktūrā. Mums ir vajadzīgi 140 miljārdi eiro eh, vistuvākajā nākotnē. No otras puses, mums jāceļ kapacitāte, jo kopā mums ir nepieciešams triljons eiro līdz 2020. gadam, ja mēs gribam tiešām uh, panākt uh, piegāžu drošību un uh, <clears throat> mūsu tautsaimniecību padarīt mazāk emisiju intensīvu un lai cenas varētu mazināt. Cenas nākotnē nekad nebūs izteikti zemes, taču cena iespējama mini, uh, mazināšana ir nepieciešama un kapacitāšu celšanai ir sava loma šajā ziņā. Tā kā es domāju, ka visās diskusijās par kapacitāšu celšanu sākuma punkts ir šie starpsavienojumi starp dalībvalstīm, lai mēs varētu ratīt patiesu tirgu, vienoto tirgu enerģijai. Paldies! Paldies! Vārds Koreja de Kamposa kungam lūdzu. Paldies, priekšsēd! Es vēlos pateikties Alberto Potočnikam par izcilo prezentāciju <clears throat> mēs viens otru pazīstam kopš kopā strādājām pie energotīkla jautājumu, un mums ir daudz uh, jautājumu, kuros mēs viens otram piekrītam. Es gribētu jums asveikt ar <clears throat> prezentācijas metodoloģiju. Jūs sākumā raudzījāties uz pieprasījumu, nevis piegādēm. Līdz šim mēs parasti vispirms raudzījāmies uz piegādēm un centāmies uh, viņus harmonizēt, tātad <clears throat> energoražotājus. Tagad mēs nedaudz pagriežam otrādi šo pieeju. Raugamies uz nākotnes vajadzībām, nevis vienkārši <clears throat> kaut kā mēģinam eh, organizēt eh, pārprodukciju vai potenciālo energoražošanu. Otrakārt, es priecājos par to, ka jūs tik lielu uzmanību pievērsāt piegāžu drošības jautājumam un tehniskai uh, drošībai šajā sakarā. Un tieši par to arī mēs cīnamies. Uh, e, bez uh, uh, drošas uh, uzticamības um, mēs neko nepanāksim. Eh, dalībvalstu politiķiem vienmēr ir eh, sarežģīts attiecības ar regulātoriem, jo zināmos brīžos dalībvalstu valdības nekad negrib eh, pieļaut cenu pieaugumu. Un līdz ar to konkurence tiek kropļot nereti. Nu, mums jāsaprot, ka, protams, valstīs ir savu politiskā loģika, savu politiskie noteikumi, zināmos uh, laikos ir ļoti grūti pieļaut elektroenerģijas cenas pieaugumu, taču mums ir nepieciešams dialogs un daudz labākas attiecības starp regulātoriem un valstīm. Te es jums piekrītu par cenu atvērtību un cenu signāli ir labs instruments, lai uz to tiektos. Visbeidzot, man ir zināms šaubas, vai šis tirgus tiešām darbojas tā īsti labi. Ja mēs tiešām gribam īsti komercializēt šo tirgu, tad mums ir regulātoriem jābūt ļoti spēcīgiem, lai viņi varētu nepieļaut negatīvu ietekmu uz patērētājiem. Mēs ļoti maz raugamies no patērētāja puses, un mums ir nepieciešams, lai atcer un pārie regulātori ne tikai darbotos kā cēnu vai tirgus regulātori, bet it īpaši kā uh, iedzīvotāju pārstāvji, kuri ir interesēti labākās energo cenās, energoresursu cenās. Visbeidzot, konkurence ir vislabākā, eh, vai tā vislabākā vide inovācijām? Nu, labs jautājums. Eh, varbūt, ka tiešām tā arī nemaz nav. Paldies par uzmanību. Eh, paldies, un tagad vārds kolēģim Prodī. Lūdzu. Paldies, priekšsēdz kundze. Paldies arī doktoram Potočnika kungam par prezentāciju. <clears throat> Varbūt mums vajadzētu tiešām uh, sākt domāt pēc pretējas loģikas. Respektīvi domājot no mērķa, Un šim mērķim ir jābūt pietiekuši skaidram jau no paša sākuma. Pretējā gadījumā būs daudz vairāk eh, vēja enerģijas, fotovoltaikas. Bet gal galā taču jāņem vērā arī, kā šo enerģiju nodīt sadalstīklos efektīvi. Un šeit rodas jautājums pēc sadals tīklu jaudām. Tām ir jābūt pietiekošām. Citādi eh, viss pāries nekā nedod mums. Un šīm kapacitātēm ir jābūt uh, visā Eiropā. Tikai tad šis tirgs, šis tīkls varēs būt vienots. Un tikai tad mēs arī varbūt varēsim labāk nekā līdz šim hidroelektrostacijas saražoto enerģiju izmantot. jo tā varētu papildināt eh, vēja enerģiju. Tas ļoti svarīgi. Tie ir aspekti, kas nākotnē būtu ņemami vērā arvien vairāk, un tikai, ja tos arī ņemsim vērā, tad šis vienotais Eiropas tīkls uh, arī spēs darboties. Tā ideja jau ir jauka, bet ir vajadzīgi pietiekoši jaudīgi sadals, pārval, pārdals tīkli. Hidroenerģija ir tā, kas ļautu mums pārvarēt grūtākus periodus, tajāpat laikā ievērojot striktus emisiju uh, griestus. Taču tas viss darboties tikai tad, ja mēs domāsim visas Eiropas līmenī Un, eh, ja būs pietiekošās sadals jaudas, tad arī mēs varēsim šiem tīkliem uzticēties. Līdz šim dalībvalstīm nav izdevies patērētājiem garantēt piegāžu drošību. Tajā pat laikā, ievērojot ambiciozos uh, uh, vidas aizsardzības mērķus. Čičestram vārds. Paldies priekšsēd. Uh, priecājos redzēt šeit Alberto šodien un uzklausīt jūsu prezentāciju. Kolēģi droši vien man piedosies, viņam atgādināšu, ka es biju referents atcer jautājumā pagājušajā sasaukumā. Tā nu esmu ļoti interesēts jūsu darbā un kā jums ar to veicas. Jūsu mandātā, dotajā mandātā tieši jēga bija arī tāda, ka jūs varētu ierasties šeit parlamentā un mums uh, skaidri paust to, ko jūs gribētu lai komisija sadzird, dot jums tādu platformu. Un varbūt jūs arī vēlties kaut kādu tādu vēstījumu mums šodien raidīt, jo jūs teicāt, ka tirgi īsti el elastīgi, īsti adekvāti nedarbojas. Un tas man liek uzdot jautājumu priekšsēdes kundze pirmkārt. Kādā jo mērā aģentūra eh, spēja izlīdzināt likumdošanas trūkums, lai būtu reāla konkurence tirgū. Mums bija šāds mērķis, <clears throat> kā ar lielāku elstību eh, regulātoriem tas būtu tā kā iespējams, vismaz daļai, vai jūs varētu to komentēt? Taču, ja jūs visas problēmas, visas trūkums nespējat izlīdzināt, eh, diez vai jūs to varat, es tā gribētu teikt, bet, nu, var jau cerēt, ko mēs varētu jums palīdzēt jo jūs norādījāt uz vairākām problēmām un trūkumiem, mēs dzīvojam sarežģītā laikā. Komisārs vakar vakarā norādīja, ka mēs nezinām, kāda būs ekonomiskā situācija pēc 12 mēnešiem, kur nu vēl pēc 5 vai 10 gadiem. Un jūs, kā arī. Uh, pārdēles tīklu operatoriem, jums nākas e, e, tātad e, šajā nedrošā situācijā kaut kā tomēr plānot. Un pēdējais priekšsēd, vakar vakarā mēs runājam tātad arī par šo izaicinājumu citos tautsemniecības apstākļos, kā atrast šo kapitālu, investīciju kapitālu, kas ir nepieciešams uh, sadals tīkliem. Komisārs sacīja, ka uh, tiešām uh, investori ir atturīgi, un tas ir ļoti žēl. Tādēļ man jautājums, vai mēs varētu kaut ko darīt, lai kapitāla tirgus pamudinātu, iedrošinātu, izdarīt šos, man šķiet, ļoti saprātīgos ilgtermiņa investīcijas, uh, Eh, ar labu peļņu, eh, bet tīri acīm redzot par to pat labā nav īsti pārliecināta. Tad kādi jums būtu eh, ierosinājumi šajā sakarā? Paldies, kolēģis Balčītis, lūdzu. Paldies, priekšsēdi. Paldies aģentūras vadītāju kungam par uh, sniegto informāciju, kas ir ļoti nozīmīga sirsnīgi pateicos kolēģim Čičesteram. Vakar vakarā mums bija ļoti interesanta diskusija ar komisijas pārstāvi Ettingeru par Eiropas Savienības enerģijas politikas nākotni, un es domāju, ka arī mums vajadzētu noteikt šādus mērķus, pietiekoši skaidrs, no kuriem viens būtu energo cenas. Pat labam tās Eiropas Savienībā ir tik augstas kā nekad iepriekš, un turpmāk tām vajadzētu mazināties. Ja mēs Eiropas Savienībā arī turpmāk gribam uzturēt ražošanu, ne tikai dzīvot no pakalpojumiem, Mums taču ir jākonkurē globālajā tirgū. Tādēļ es e, jūsu prezentācijā saskatīju arī zināms trūkums, jo jūs runājāt par uh, vienošanos starp uh, dalībvalstīm, kas varētu tirgus kropļojumus nepieļaut, bet es šeit jums nevaru gluži piekrist, jo šīs vienošanās starp dalībvalstīm nebūs saistošas, tā vai tā. Līdz ar to cenas svārstības tas nespēs ietekmēt. Jo dažādās Eiropas Savienības reģionos energo cenas attīstās dažādi, un man ir ļoti svarīgs jautājums tāpēc jums. vai vadlīnijas līdz 2014. gadam un kodeks tīkla kodus jūs būsiet pieņēmuši. Un rodas arī jautājums attiecībā uz reģionālo iniciatīvu koordinēšanu, kā arī nepieciešamās infrastruktūras izveidi. Arī tie ir ļoti svarīgi jautājumi. Tāpat kā regulātoru darbs dalībvalstīs, nacionālo regulātoru tātad jo pat laban e, regulātori dažkārt spēlē pozitīvu, dažkārt negatīvu lomu. Un tagad nākamais. Heimerkungs. Paldies! Vēlētos pateikties Patočnikungam par viņa prezentāciju. Un tomēr vēlētos pateikt, ka man jūsu prezentācija likās pārāk akadēmiska un teorētiska, un es nevaru saprast, kādas būs šās jūsu prezentācijas sekas, piemēram, Vācijā, jo Vācija šobrīd mēģina savu kodolu kapacitāti aizvietot ar ogļu elektrostacijām. Un, piemēram, apvienotajā karalistē, piemēram, mēs mēģinam slēgt eh, kodolu elektrostacijas un mēs slēdzam arī ogļu elektrostacijas, un līdz ar to nevienam šobrīd pa lielām apvienotajā karalistē nav skaidrs, ko darīt ar energoavotiem. Man lielā mērā pārsteidz jūs piedāvātais statistikas dati, un es ceru, ka jūsu prezentācijas kopija būs pieejama mums papīra formā. Man tas lielā mērā interesē. Un tomēr man lielā mērā interesē arī tas, jūs teicāt, ka mums būs nepieciešama 300 miljārdi eiro tīkliem un izplatībai, un 80% no tā būs saistīta kaut kādā veidā ar atjaunīgiem energoresursiem. Tas ir milzīgs naudas daudzums. Nākamais. Jūs runājat par jaudas maksājumiem, un arī šeit kaut kādā veidā ir ieslēgta klāt atjaunīgie resursi ir ļoti svarīgi runāt arī par to, ka šie jaudas maksājumi ir sava veida pasākums, neefektīvai tradicionālo kurināmo avotu aizvietošanai. Un, protams, jūs pieminējāt, ka pieaugs arī konkurētspēja saules eh, baterijām, un jūs runājat arī par to labumu. Bet, eh, kad atjaunīgo energoresursu piegādātāji runā par cenu, tad viņi runā par cenas, izēja cenas, izēja enerģijas vienību, bet eh, runājot par jaudas maksājumiem, tad atjaunīgie energoresursi ir daudz dārgāki nekā mēs esam pieraduši runāt. Visbeidzot, mani lielā mērā pārsteidz tas, ka jūs veidojiet sistēmu, kurā būs ļoti daudz dažādu mainīgo. Un šis vienādojums, es esmu matemātiķis pēc profesijas, un šis mierādojums man atgādina haotisku sistēmu, kas neko nedos. Es kā matemātiķis varu jums apgalvot, ka haotisko sistēmu lielākais priekšlikums ir. T lielākais labums ir tāds, ka daudzi mainīgie nevar dot paredzamu rezultātu un es paredzu, ka jūsu veidotās sistēmas rezultāts būs savādāks nekā jūs sagaidiet, tieši tāpat kā mēs to redzējām emisiju tirzniecības schēmu gadījumā. Arī sagaidītais lielā mērā atšķīrās negatīvi no tā, ko mēs vēlējāmies. Prieksēdētāji, paldies Helmer kungam, un es vēlētos pateikt arī itre deputātiem, ka vakar Jums tika nosūtīts ziņojums par ēpastu, e Patočnika kunga ziņojums par ēpastu, e un visticamākais, ka jūs to redzat jūsu ēpastu e pielikumos. Korāļskas Babīnskas kundze lūdzu. Paldies, prieksēdētājs kundze. Man ir vairāki komentāri. Jūs, piemēram, pieminējāt, ka ir ļoti svarīgi, lai mēs uh, runāt vairāk par atjaunīgiem energoresursiem un lai būtu arī adekvātāki tālākas pārvades tīkli. Vēlētos jums atgādināt, ka ir kolēģi Eiropas parlamentā, kur nesaprot jūs teikto, jo gatavojot atzinumu regi komitejā un raugoties uz reģionālajiem attīstības fondiem, kas ir pieejami enerģijas finansējumam, skaidri parādās, ka nauda ir samazināt kaut vai gāzes infrastruktūru celtniecībai vai uzturēšanai. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi, ja mēs runājam par biogāzes elektrostacijām un arī siltuma un elektrības kopīgu ražošanu. Tam ir nepieciešama infrastruktūra un nauda. Tātad, kā būs ar finansējumu? Vēl bez tam man ir viens jautājums. Mēs zinām, ka šobrīd notiek sarunas, lai izveidotu jaudas tīklus dažādās dalību valstīs un tos savērt kopā. Bet eh, mēs esam dzirdējuši arī negatīvas komentārus. Mums ir dokuments, ko ir sagatavojusi komisija, komisijas paziņojums par to, kā darbojas energotirgus. Un mēs esam redzējuši, ka eksistē arī dažādi cenu signāli, Es vēlētos pajautāt sekojošo. Raugoties uz finansu resursiem, kurus komisija ir piedāvājusi un atvēlējusi, iespējams, ka to nepietiks. Ka mums nebūs pietiekam daudz jaudas tīklā, un tas tikai situāciju pasliktinās. Ko jūs ierosinātu? Prieksēdētāji. Pan Nistelroja kungs lūdzu. Paldies! Paldies, ļoti interesanti informācija. Man ir neliels jautājums. Mēs runājam par energo avotu dažādību valstīs, un mums ir arī dažādas energo politikas dalību valstīs. Mans jautājums ir sekojošs. Kā mēs varētu izvē, izvairīties no tā, ka neregulārā energo piegāda no atjaunīgiem elegoresursiem uh, Piemēram, Nīderlandē vismazāk piesārņojošais energoresurs ir gāze. Gāzes stacijas šobrīd samazina savu jaudu un vienlaicīgi pieaug ogļu elektrostacija. Celtniecība vai ideja vai pozitīvās runas par to jo izskatās, ka vieglāk ir slēgt gāzes elektrostacijas nekā ogļu elektrostacijas. Un raugoties kopumā uz šo bildi, tā tad it kā ir neitrāls skatījums, vai tas ir adekvāti, vai mēs patiesībā nezaudēsim vides ziņā un naudas ziņā. Prieksēdētāji! Paldies! Paldies! Visi jautājumu uzdevēji ir savu pateikuši, un tagad es vēlētos dot vārdu Patočnikungam atbildēm. Lūdzu! Paldies, priekšsādātājs kundze! Un vēlētos pateikties visiem, kuri izteicās debatēs. Es atbildēšu uz visiem uzdotajiem jautājumiem. Vismaz mēģināju pierakstīt jūsu jautājumus, un uz tiem arī mēģināšu atbildēt. Uh, Vēlētos arī pateikt, ka, protams, dalību valstīs ir dažāds viedoklis arī energoregulātoru ziņā par daudzām detalā, detaļām, kuras ir saistīts ar jaudas tirgu. Līdz ar to būs brīži, kad es sniegšu personisko viedokli, kaut arī tas būs saistīts ar regulātoru nepieciešam jau, nepieciešamību jaudas ziņām. Uh, Vispirms atbildēšu Buzeka kungam. Ceru, ka manis teiktais bija skaidrs jau ievadvārdos. Kopīgs energotirgus un īpaši elektrīgas tirgus, tai būtu jābūt prioritātei tāda tirgus izveidošanai. Divu iemeslu dēļ. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir visefektīvākais veids, kā nodrošināt un apmierināt prasību, un otrs ja ir paredzēta papildus pasākuma, tad arī kopīgā tirgū tos īstenot ir vieglāk. Vēlētos pateikt, ka mēs esam darījuši ārkārtīgi daudz ne tikai jomā, ar kuras palīdzību mēs izveidojam kopumu, bet eh, mēs esam runājuši arī par īstenošanas noteikumiem. Līdz ar to noteikumi stāsies spēkā 14. gadā, un līdz tam brīdim ceram, ka dalība valsts jau būs panākusi ļoti daudz. Jā, pieprasījums ir svarīgs, mainīgais, un Kampuskundze to jau pieminēja. Runājot par savstarpēju saistību, tad viens no vislētākajiem veidiem tiešām varētu būt uh, pieprasījuma sadalījums pa tīklu. Jā, mēs varam runāt par atjaunīgiem resursiem, vēja, saules enerģija, protams, ir arī citi. Ir tādi, kuri uh, diskutē par to, cik savietojami un cik savstarpēji aizvietojami ir saules un vēja enerģijas, bet uh, operatīvā savstarpējība ir viens no mainīgajiem. Runājot par cenu, protams, ka patērētāji vēlas redzēt cenas labumu, bet eh, mēs eh, vēlamies samazināt piegādes drošības cenu. Līdz ar to mēs nerunājam tikai par cenu energotirgu, mēs runājam arī par visām citiem maksājumiem un nodavām, kas ar to ir saistītas. Un eh, salīdzinot energotirgu darbību, kurā nav nekādu robežu un kurā nav nekādu barjeru. Iespējams, ka būs kādi cenu griezti, bet tam būs nepieciešama zināma piemērošana. Prodīkungs, es ceru, ka man izdosies kliedēt jūsu bāžas. Eksistē Eiropas dimons, dimensija tīklu paplašināšanā. Kopš trešās pakotnes, proti, ko pirms pāris gadiem sāka darboties tirgus attīstības plāni, un tie šobrīd tiek attīstīti Eiropas līmenī gan elektrībai, gan gāzai. Un Eiropas elektrības piegādātāji plāno tīklu paplašināšanu visās dalību valstīs. Tas ir ārkārtīgi būtisks solis uz priekšu tīklu plānošanā. Infrastruktūras pakotne, kura pavisam drīz tiks pieņemta, arī uzsvērs tā saucamos kopīgo interešu projektus, proti tādus projektus, kurā iesaistās vairākas dalību valstis. Uh, Līdz ar to eksistē ne tikai reģionāla interese, bet arī interese Eiropa līmenī attīstīt šādus tīklus. Tiešām ceru, ka tas kliedēja jūsu bažas. Čičester kungs. Es nezinu, vai es runāju kodētā valodā un kriptogrammās, un tomēr, manuprāt, no maniem ievadvārdiem uh, un no to secinājumiem skaidri izrietēja, ka labi funkcionējošam enerģijas tirgum, lai tādu nodrošinātu, ir, jā, ir jāmēģina novērst visas barjeras. Mēs kā aģentūra mūsu mandātā nav iespējams tiešā veidā ietekmēt tirgus darbību. Mēs izveidojam noteikumus, mēs uzraugām tirgus darbību, un iespējams, ka vislabākais un visvērtīgākais, ko darām vismaz šobrīd, ir mūsu atzinumi, kurus mēs sagatavojam, ja kāds to vēlas. Vienlaicīgi mēs uzraugām arī aktivitātes. Un pagājušā gada novembrī mēs eh, sagatavojām ziņojumu, kurā uzsvērām vēl joprojām eksistējošās barjeras un tirgus tendences. Un šā gada ziņojumā mēs e, uzmanību vairāk veltīsim uz kopīgā energo tirgus izveidošanas vēl joprojām eksistējošajiem šķēršļiem ir citas institūcijas, kurām ir vara lemt un īstenot gan Eiropas, gan nacionālā līmenī, un mēs ar šīm institūcijām sadarbojamies. Jebkurā gadījumā, kā jau es teicu, mēs ļoti lielu uzmanību pievēršam tam, ka pirms diviem gadiem mēs eh, lielu uzmanību sākām pievērst tam, ja noteikumi ir pieņemti un tad tiem ir jātiek īstenojamiem. Pretējā gadījumā mums 14. gada mērķus neizdosies sasniegt. Runājot par energosektora investīciju piesaistīt spēju, nevar atbildēt uz šo jautājumu, jo neesmu baņķieris. Es varu atbildēt tikai to, ka mums vajadzētu izveidot stabilu regulatīvo un politikas ietvaru. Mums ir jānodrošina, lai risks investīcijām būtu pēc iespējas mazāks, jo tirgiem riski nepatīk. Līdz ar to no mūsu kā regulātora puses visbūtiskākais uzdevums un iespējams arī visgrūtākais iekšējā tirgus paveikšanai ir radīt noteikumus. Nākamais ir dažādas atbalsta schēmas dažādos tirgos, ir dažādi noteikumi dažādos tirgos. Un eh, elektrības cenai vajadzētu atspoguļot visas sadaļas. Līdz ar to cenu konverģence nav mērķis pats par sevi. Ja cenas diverģence atbalsta tīklu infrastruktūras tālāku attīstību, tad mēs to atbalstam. Vēlētos tikai uzsvērt, ka ir daudz izdarīts tirgus īstenošanā. Piemēram, 10. un 11. gadā notika tirgus savietošana starp Nīderlandi un Vāciju un e, cena pieauga par 87%. Līdz ar to, cena, e, līdz ar to investīcijas infrastruktūrās nenotika. Un e, iepriekš tik efektīvā veidā tirgi savietota netika. Mēs vēlamies arī pabeigt šo tirgus pabeigšanu līdz 14. gadam. Jā, esmu pilnīgi pārliecināts, ka runājot par atjaunīgajiem energoresursiem, visas cenas ir jāņem vērā. Tātad 300 miljārdi ir pārējais periodā un infrastruktūrām, un 80% no šiem 300 miljardiem tādā vai citādā veidā ir domāti atjaunīgu energoresursu veicināšanai. Atjaunīgie tiešām ir lielākais izaicinājums tīkla atjaunošanai, bet notiek paradigmas maiņa. Nākotnē elektro piegādes sistēma neizskatīsies tāda, kāda tā izskatās šobrīd vai ir izskatījusies pagātnē. Un visbeidzot, un ar to arī ceru, ka neesmu izlaidus kādus būtiskus jautājumus. Manis pieminētie skaitļi attiecās uz elektrības tīkliem, arī uz gāzi, uz ar gāzi izaicinājumi vai problēmas ir nedaudz citi. Arī atjaunīgie ir nedaudz citi. Jo gāze ir energo avots, kas eh, ir gandrīz tikpat efektīvs kā atjaunīgie jo, piemēram, šobrīd gāzes elektrostacijas satops ar būtisku konkurenci no atjaunīgajiem, dažādu iemeslu dēļ arī tāpēc, ka tās darbojās ne uz pilnu slodzi. Un e, nākotnē gāzes elektrostacijas visticamākais tiks izmantotas kā buferis brīdī, ja pietiekam enerģija tīklā neiepludina atjaunīgie. Šobrīd gāzes atjaunīgi gāze kā elektroavots tiks izmantots tikai kā papildus atjaunīgajiem elektroavotiem. Nākamais - nauda, kas ir paledzēta enerģijai Connecting Europe projektā. Es nedomāju, ka jau, ku, jau ka ir kāds, kurš paredz, ka tas pilnībā apmierinās prasības Tas tikai būs pamudinājums investīcijām, pētījumiem. Tādos gadījumos, ja projektam vai īstenošanai nav komerciālas vērtības vai komerciālas intereses, tātad, ja tirgus intereses nebūs. Bet, protams, ik viens manis piedāvātais statistikas datu kopums parāda to, ka attīstība notiek un astoņos turpmākajos gados ir paredzēti 80 miljārdi. Līdz ar to Connecting Europe paredzētā nauda būs tikai daļa šiem projektiem, pared, šiem projektiem nepieciešamā. Mēs vēlamies piesaistīt arī privātas investīcijas. Protams, cilvēki maksās par elergo enerģiju, un tomēr šīm investīcijām ir jātiek īstenotām efektīvā veidā, un tāpēc eh, desmit gadu tīklu izvēlēšanas plāns un eh, investīciju seku izvērtēšanas plāns arī ir iekļauts jaunajā infrastruktūra pakotnē. Atvainojos, ja neatbildēju uz kādu jautājumu, bet, kā jau priekšsēdētais kundze teica, atzinums ir pieejams. Mēs neesam to vēl publiskojuši mūsu mājaslapā. Vēlējāmies, lai jūs sniedzat savu ieskatu, bet atbildēšu uz jautājumiem arī pēpast. Paldies! Bene, ringraziamo Alberto Puto. Paldies! Paldies Putošņiku kungam, kurš ir ACER direktors. Vēlreiz atgādināšu, ka Šis teksts jums ir nosūtīts pa ēpastu, e un tagad varam pāriet pie nākamā punkta. Nē, kāds vēl grib kaut ko teikt? Uh, thank you, Madam President. Paldies, priekšsēdētāji. Holas kundze. 12% no Eiropas emisijām ir no pasažieru um, automašīnām, un šī regula ir par to, kā sasniegt tos mērķus, par kuriem esam vienojušies jau 2020. gadam. Laika grafiks ir ļoti delikāts temats emisiju samazinājumam, nevis tikai tāpēc, ka tas ir steidzams jautājums, bet arī ekonomiski tas ir jādara, jo rūpniecības pārstāvjiem būtu labāk, ja e, šeit e, e, būtu nevis tāda pēkšņa samazināšana, bet tāds skaidrs plāns, un tas nav vienkārši rūpniecības pārstāvjiem arī krīzes dēļ. Tāpēc mums ir jāatrod veids, kā samazināt CO2 tādā elastīgā veidā, kas nekaitētu autoražotājiem. Uh, Es piedāvāju divus vadējošos principus. Pirmkārt, mums ir jānodrošina, ka CO2 samazinājums uh, no mašīnām ir pastāvīgs uh, un ka e industrijai būs elastība nodrošināta. Ir 123 grozījumi, un tie galvenokārt uh, ir par pieciem vai sešiem tematiem. Par tiem tad arī runāšu. Pirmkārt, 2025. gada mērķi Ir dažādi grozījumi par šo punktu. Tur ir no 60 līdz 75 gramiem līdz 2025. gadam. Mums ir rūpīgi jāpaskatās un jāraugās, kādu kompromisu šeit var atrast. Tas ir skaidrs, ka trajektorijai būs jāiet uz leju. Uh, Uh, un ir svarīgi, ka rūpniecības pārstāvjiem ir uh, zināma drošība, lai viņi var plānot. ASV jau ir noteikuši savu mērķi 25. gadam, tātad Eiropas uh, nozars pārstāvjiem jau faktiski ir jādomā par 25. gadu, bet mēs uh, vēlamies arī tādu elastīgu mērķi noteikti, ko varētu pārskatīt, lai nodrošinātu, ka tiek ņemts vērā tehnoloģiskais un uh, ekonomiskais progress. Eh, daži cilvēki saka, ka mums vajadzētu pagaidīt līdz jaunajam cik, testa ciklam, lai noteikti šos uh, mērķus, bet nozars pārstāvi jau zina, kāda būs jaunā procedūra, un ja mēs gaidīsim, tad eh, būs pārāk liela ne neskaidrība, jo 2014. gads ir, un būs jauna komisija, un mēs zinām, ka tādējādi tik un tā jau viss iekavējās. Uh, Tātad, eh, pirms mēs vispār eh, minam skaitli, mm, gaidīt eh, jauno testa ciklu, tas nebūs labi. Par šo testa ciklu pašu. Tur ir var, dažādi grozījumi. Ir viena, kas saka, vajadzētu gaidīt līdz 2021. gadam, un citi piedāvā 2016. gadu, tad, tad ātrāk iet jau. Es domāju, ka šeit būtu gudri atbalstīt komisijai, komisiju, jo viņi saka, ka vajag būt gatavam līdz 14 gadam, pēc tam pāris gadus eh, jāparādz ieviešanai eh, un saskaņošanai ar tagadējo regulu. Ja viņi saka 2017. gads, tad eh, es domāju, mums pie tā vajadzētu pieturēties. Tagad par superkredītiem ir te dažādi grozījumi, daži grib to svītrot, daži grib to paplašināt, un ar arī mani grozījumi par elastīgu mandātu. Skaidrs šeit ir tas, ka, lai panāktu tās lielās izmaiņas, kas ir nepieciešamas, samazinot uh, uh, automašīnu emisijas, šeit ir vajadzīga pakāpeniska pieeja. Mēs uh, varam uh, ogļu spēkstaciju uh, Uh, padarīt efektīvu tikai līdz zināmam līmenim. Tas pats attiecas uz iekšdats dzinēju. Tātad šeit uh, nozarē ir vajadzīgi stimuli un atbalsts uh, jaunām tehnoloģijām, bet problēma ir tāda, ka ja mums ir neierobežota superkredīta izmantošana, tad tas vājinās būtiski šo 95 gramu mērķi, un komisija lēš, ka grozījumi par superkredītiem, kas nāk no Vācu tautas partijas kolēģiem, kas uh, varētu vainot šo mērķi līdz pat 14 e, gramiem. Tas ir 109 e, gramu mērķis, tas kļūtu 2020. gadā. Bet tas iet e, pretēji visai šai idejai. Tātad mērķim nemainīt mērķi, bet domāt par to, kā to labāk ieviest. Līdzīgi ir arī tas, ka uh, šos superkredītus var uzkrāt, tas arī nav produktīvi. Tātad eh, rūpniecības pārstāvji, ja varētu šos kredītus uzglabāt tā kā un neizmantot, tas nepalīdzētu mūsu idejai. Citi grozījumi savukārt ir pretēji par šo elastīgo mandātu, kā tas ir ASV, un šeit ideja ir tāda, ka tiek noteikts uh, līmenis, es teicu, divi grami, sociālisti teica četri grami, un tad mēs sakām, ja uh, ražotāji panāka vairāk ar šiem uh, transporta līdzekļiem, kam ir zemes emisijas, tad viņi var saņemt tādu kā kompensāciju. Un ja viņi negrib tagad uh, iet šo, spērt šo soli tehnoloģijās, negrib pāriet uz jaunu tehnoloģiju, tad viņiem ir jādara vairāk kaut kas ar saviem jau pastāvošajiem iekštecinējiem. Un tas ir tāds tād stimuls, bet tas nepārkāpja mūsu plānu saistībā ar šo mērķi. Turpināt. Vēl viens grozījuma kopums ir par uh, mazapjoma izņēmumiem. Ir Brežinas kunga un Fordas kundzes grozījums, kas pārēdz no 500 uz 1000 pacelt šo uh, slieksni izņēmumam. Uh, tur es neiebilstu, jo tam ir um, uz mērķi ļoti minimāla ietekme, un tas palīdz ražotājiem. Līdzīgi ir ar šo nišu izņēmumu. Pavisam ātri par ekoinovācijām un uh, citiem jautājumiem par ekoinovācijām ir daži grozījumi, bet es saprotu, ka tas ir ārpus regulas aptvērumu, un tas būtu jārisina ar komitoloģijas starpniecību. Tātad es labprāt uzklausītu no komisijas, kāds ir viņu viedoklis par to, un par uh, lietojamības parametru, tātad vai tas tur ir runa par, ko jūs lietojat, vai jūs lietojat šo pēdas nospietojumu. Mēs uh, Tātad, tad ir piedāvājums, ka mēs pēc 20. gada varētu lietot šo pēdas nospiedumu, kā jau to ieteica komisija. Es esmu atvērta diskusijām, mums bija ļoti laba sanāksme ar ēnu referentiem, viena jau bija tāda, un es labprāt uzklausīšu jūsu viedokli šodien šeit, un noteikti turpināšu strādāt kopā ar kolēģiem pie šī jautājuma, lai rastu apmierinošs risinājums. Paldies! Paldies! Tagad trīs minūtes Brezinas kungam. Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěl. Paldies, priekšsādātājs kundze. Pirmkārt, gribētu pateikties eh, referents kundzei par to, cik eh, labi viņa komunicēja ar mums ēnu referentiem. Es piekrītu referentei par šo visaptverošo uh, mērķi, par mērķiem 2020. gadam. Es arī uzskatu, ka um, tāpat kā viņa par jauno testēšanas ciklu un par laiku, un es piekrītu, ka 2020. gadā varētu būt uh, jaunas tehnoloģijas, kas nāktu autoražotāju tirgu un um, varbūt iekšzemes dzinējiem būs uh, savs uh, pēctecis, būs jau nākamais posms attīstībā, un tad mēs varētu sākt vērtēt CO2 pēdas nospiedumu. Bet uh, par superkredītiem es tos skatu kā tādu kā stimulu izstrādāt jaunās tehnoloģijas, referents kundze un citi. Uh, tos e, skata kā potenciālu e, veidu, kā apiet e, noteikumus, kā izvairīties no zemu izmēru dzinēju ražošanas vai izstrādāšanas. Es nedomāju, ka tas ir tehnoloģiski neitrāli šī otra opcija, ko viņi piedāvāja, jo tā uh, galvenokārt elektroautomašīnas atbalsta šie elastīgie standarti, un tā soda tos ražotājus, uh, kuri um, neražo pietiekam daudz automašīnu, kas būtu zem šī 35 gramu sliekšņa. Neskatoties uz to, vai šīs automašīnas ir pietiekami izstrādātas, lai laistu tirgū, neskatoties uz to, vai tās uh, piedāvā uh, pietiekami labu cēnu lietotājiem. Vēl viena lieta, kurā es viņai nepiekrītu, ir šis uh, ilgtermiņa mērķis pēc 2020. gada. Es uzskatu, ka eh, jo vairāk mēs mainām mērķus, jo nestabilāka situācija ir tirgū. Un pat referente piekrita, ka Eiropas autoražotāju nozare eh, šobrīd nav pietiekami spēcīga, lai pārciestu tādus uh, radikālus, iespējamus uh, grozījumus mērķos pēc 20. gada. Pat tagad eh, daudz autoražotāji eh, eh, ir spējīgi saglabāt rentabilitāti tikai ārpus Eiropas. Padomāsim par darba vietām, par Eiropas autoražotāju potenciālu, strādājot pie šī dokumenta. Tas, manuprāt, ir galvenās jomas, kurās tika iesniegti grozījumi un turpmāk sadarbošos ar referenti. Paldies! Thank you, well, voorzitter. Uh... Van Rompas kundze. Varbremts kundze. Paldies priekšsādātāji. Gribētu vispirms pateikties referentei par ļoti labu ziņojumu, bet pateikšos uh, viņai arī par uh, to, cik aktīvi viņi iesaistīja ēnu referentus uh, diskusijās, un es domāju, ka mēs uh, turpināsim turpmākajās nedēļās vēl intensīvāk strādāt pie šī jautājuma, lai panāktu labu rezultātu. Kolēģi, šī ir likumdošana, kur mēs uh, varam uh, nospraust augstus itentus ide ideālus, aizsargāt vidi un tam pretstatā nostatīt uh, autoražotājs, bet tam tā nav jābūt. Tātad izējas punkts ir aizsargāt uh, vidi, klimatu, nodrošināt, ka uh, gaisā ir mazāk emisiju un ka cilvēkiem jāmaksā mazāk, un tas ir ļoti labi patērētājiem, un tas viss uh, varētu arī uzlabot autoražošanas uh, uzņēmumu situāciju. Es domāju, ka mēs eh, varēsim nākt klajā ar eh, ļoti labiem piedāvājumiem. Šis mērķis 2020. gads, kas tur viss ietilpst, to var vērtēt pozitīvu un eh, tur nevajag grozīt šo likumdošanas projektu un to nedrīkst vēl vairāk vājināt, tā es uzskatu. Un turpmākajās nedēļās noteikti mums būs jārunā par sekojošiem jautājumiem. Jau tagad ir jādomā par jauniem mērķiem 2025. gadam. Mums vismaz ir jāmēģina tas darīt un vajadzētu padomāt arī par to, kā to uh, vislabāk izdarīt. Un tad, protams, uh, jādomā, ka šiem mērķiem uh, Eh, ir jābūt pietiekami elastīgi formulētiem, jo mēs jau nezinām, kāda būs tālāka attīstība, kādas jaunas idejas tiks izstrādātas. Nu, protams, eh, nozarei ir jāspēj plānot eh, savu darbību nākotnē, un tas ir salīgs elements, šī stabilitāte. Bet noslēgumā vēl šis tas par ko mums vajadzētu vēl runāt, kas ir svarīgi, kādi tad ir mūsu mērķi, vai mēs visi esam par to viensprāts. Visi šie kredīti un pasākumi, kas šobrīd ir, eh, nav bijuši pietiekami efektīvi un eh, neļauj sasniegt mūsu likumdošanas mērķus. Mums ir vajadzīga superkredītu sistēma, no tās nevarēsim atteikties, bet uh, Mums ir arī jānodrošina godīga konkurence starp dažādiem piegādātājiem. Nedrīkst būt šeit tādi kā caurumi sistēmā, kurus var izmantot. Es arī izteicu priekšlikumu, par to runāšu vēlāk, bet, eh, kā jau teicu, mums ir vajadzīga elastīga sistēma, ko piedāvāja arī komisija, un es domāju, ka tas ir tikai saprātīgi. Mums vajadzētu par to tiešām vienoties un eh, referentai vajadzētu padomāt arī tīri tehniski, kas varētu nest labākus rezultātus. Tieši tehniskā īstenojamība arī ir ļoti svarīgs aspekts. Mēs negribētu radīt taču vēl eh, tādas iespējas, eh, kā apiet šos noteikumus. Paldies. Děkuji, paní předsedkyně. Jā, es mm, časovīgi důvodu nebudu. Dožnovska kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Tā kā laika nav daudz, neatkārtošu tās lietas, ko kolēģi jau minēja. Es arī gribētu pateikties eh, referentei par to, ka viņa tiešām cenšas rast kopīgu pozīciju, ņemot vērā dažādos paustos viedokļus. Šis ir ļoti uh, sarežģīts lēmums, kas mums jāpieņem, jo īpaši attiecībā uz autoražotājiem mums jāapzinās, ka zināms idejas varbūt izskatās labi uz papīra, bet uh, ja mēs tiešām gribam uh, modernizāciju, bet mums jānodrošina, ka tas, kas notiek uh, dzīvē, nav gluži pretējais, ka patiesībā uh, Mums jārūpēs, lai mēs eh, neiznīdētu mūsu autoražošanas nozari, jo te izmaksas varētu būt milzīgas. Es piekrītu, ka 2020. gada mērķi jau ir nosprausti tādā līmenī, kas jau tagad ir grūti sasniedzams mūsu autoražotājiem, bet kur es nepiekrītu, es nepiekrītu, ka mums vajadzētu nospraust mērķi uz 2025. gadu. Tas ir pēc 12 gadiem Un es piekrītu, piekrītu kolēģiem, kurš teica, ka ir ļoti grūti prognozēt, kāda būs attīstība šo 12 gadu laikā, piemēram, pētniecībā, jo 12 gadi ir ilgs laiks un tagad uh, nospraust ļoti ambiciozu mērķi pēc 12 gadiem, manuprāt, nav saprātīgi. Tāpēc piekrīt tiem, kuri saka, ka mums varbūt vajadzētu šo lēmumu atlikt uz 2016. 16. 17. gadu. Paraudzīsimies, kāda tad būs situācija tehnoloģiju un attīstības jomā, un tad skatīsimies tālāk. Par superkredītiem tos uzskatu par uh, stimulu uh, autoražotājiem nāk klajā ar jaunām koncepcijām, jaunām idejām, un tāpēc eh, gribētu piedāvāt pieturēties pie eh, šiem superkredītiem, saglabāt tos eh, tagadējā versijā, neradīsim papildus neskaidrības ļoti jūtīgajai autoražošanas nozarei. Tas ir būtisks uh, ieguldījums mūsu IKP un rada daudz darba vietas, tāpēc neapgrūtināsim šo nozari ar nevajadzīgiem noteikumiem. Paldies. Tad ēnu referenti ir izteikušies. Tagad Krāmer kungs divas minūtes lūdzu. Jā, paldies priekšādātais kundze. Paldies uh, Hols kundzei par ieguldīto darbu. Uh, šajā atzinumā un dažas piezīmes par grozījumiem, kas uh, tagad ir pieejami. Manuprāt, ir skaidrs, ka 2020. gada mērķi nevajadzētu grozīt. Manuprāt, tas ir uh, ļoti saprātīgs viedoklis, uh, lai kādam neliktos, ka tur kaut kas varētu mainīties plānošanas drošība auto ražotājiem eh, ir ļoti svarīga, jo ir produkta cikli un, eh, ja, un jau tagad tiek izstrādāts automašīnas, kas nāks, nonāks tirgu 2020. gadā, un to mēs nevaram mainīt. Runājot par šiem jautājumiem, vajadzētu vienmēr paturēt prātā, ka uh, mums ir ambiciozākais CO2 regulējums pasaulē. Uh, varbūt to grūti ir eh, salīdzināt, eh, tas ir skaidrs, eh, jo ir dažādi likumdošana Japānā, Dienvidkorejā, ASV. Ja to visu salīdzina, tad tomēr mums ir visambiciozākais regulējums. Bet pat ne viss, ko mēs tur vēlētos iekļaut, palīdz nozarei bet tieši pretēji. Un vēl viens konstatējums arī ir ļoti svarīgs zemes CO2 uh, emisijas vidēji visām automašīnām nenozīmē, ka būs uh, veiksme tirgū. Um, tie, kas ražo mašīnas ar zemākajām uh, CO2 uh, izmešiem, nemaz nav tie veiksmīgākie tirgu. Tie, kas ražo lielās, uh, smalkās automašīnas, tie ir konkurētspējīgi, bet viņiem ir grūtības sasniegt šos noteiktos mērķus. Tātad mums jābūt ļoti uh, Eh, piesardzīgiem, eh, jo robeža starp stimuliem un sodiem ir kļuvusi ļoti šaura. Un jādomā, ko mēs darīsim pēc 2020. gada. Jādomā par to, ko uh, Uh, mēs ierakstīsim likumos. Par to nedrīkst uh, strīdēties vienkārši kā tirgū, stīvēties. Par to ir, um, tur ir jābūt zinātniskam pamatojumam. Mēs tagad nezinām, kādas uh, būs jaunās dzinēju idejas un inovācijas. Un tagad nav īstais brīdis no gaisa izraut kaut kādu skaitli, 60 grāmi ja mums nav nekāds ietekmes novērtējums, nekāds zinātnisks pamatojums. Tas ir jādara vēlāk. Paldies. Tagad Langena kungs lūdzu. Dankišvā. Paldies. 2008. gadā es biju referents. Un toreiz es pret Vācijas un Francijas uh, valdību uh, uzskatiem kopā ar kolēģi Sakoni, kurš bija uh, referents vidas komitejā, uh, izcīt šo mērķi, tātad CO2 emisijas samazināt ļoti būtiski. Un es gribētu <clears throat> nepiekrist Fionai Holai ļoti noteikti, jo viņa uh, raksta ziņojumā, ka ASV ir e, samazinājums pusmērķis. Kalifornija, kā vidē draudzīgākais e, štats, e, viņiem ir vidējais degvielas patēriņš 11,8 litri, un mūsu mērķis ir mazāk par pusi. Tātad ar viltus argumentiem mēs nedrīkstam jaunu slo, nastas uzlikt ēs ražotājiem. Man jautājums, Holas kundzei, vai tas arī tā ir, ka jūsu vadītājs ēna referenta tikšanās e, bija uh, e, izcēls ar to, ka jūs nevis Eiropas ražotājs uzaicinājāt, bet Toyota. Vai tiešām? Tā ir taisnība. Uh, ja tā tas ir, tad man ir jājautā, vai mums šeit ir pareizā referente šeit Rūpniecības komitē. Mēs jau uh, strīdējāmies par 28. gadu un viņa uh, tieši to m, mm, atkal piedāvāja, kas toreiz trialogā un tā tā neguva vairāk atbalstu. Tādēļ man jāsaka, ka e, Holskundas ziņojums ir e, jāpārskat. Van Brents kundze toreiz arī bija pretējā pusē, viņa neguva virsroku. Mums ir vajadzīgs vienots test cikls startautiskā līmenī. Mums ir nepieciešams tehnoloģija orientēto aspektu uh, atzīšana. Ražotājiem ir nepieciešama stabilitāte attiecībā uz superkredītiem, ekoinovācijām un uh, Eh, mēģinājums um, no toreiz pieņemtā lēmuma, kas bija ļoti veiksmīgs, atkal uh, padarīt to par Greenpeace orientētu paketni, uh, tas nav saprātīgi. Mēs pret to pretosimies, un uh, šis ziņojums nav saprātīgs. Komisijas piedājums ir daudz um, realistiskāks, tas ir vērsts uz ilgtermiņu mērķu stabilizāciju. Paldies! Vārds Vidala Kvadras kungam, lūdzu. Paldies, priekšsēdus kundze. Kad es raugos nākotnē ar CO2 izmisiju mēķi eh, eh, transportlīdzekļiem, tie mēķi, protams, ir ļoti jauki. Uh, bet patiesībā jau ražotāji ir saņēmuši šos signālus, ka ir jāražo automašīnas, kas mazāk CO2 izmešas dos. Bet pirms mēs nosakām mērķi 2025. mērķim, būtu vērts nogaidīt jaunu testēšanas ciklu, kas ir balstīts uz jaunu globālu um, mērķi. Bez šīs informācijas mēs varētu pieņemt uh, kļūdains lēmums un labāk rīkoties tad, kad mēs esam pārliecināti par savas rīcības pareizību. Pretējā gadījumā, ja mēs mērķus visu laiku pārgrozam, tas rada apjukumu, nestabilitāti, un tas var sagraut ražotāju uzticēšanos, kas ir investīcijām ļoti nepieciešama. Ziņums par CO2 emisijām vieglos komerciālos transportlīdzekļos būtu vērts, ka komisija <clears throat> izpētītu iespējamību esošo pieeju aizstāt, jo tajā ir tikai emisijas ņemtas vērā, aizstāt tad to ar dzīves ciklu orientētu pieeju, ņemot vērā emisijas, visos uh, transporta līdzekļa dzīves posmos, no ražošanas līdz pat reciklēšanai un izņemšanai no apgrozības. Tādējādi mēs iegūtu pilnīgāku ainu. Runājot par superkreditiem, pat laban automašīnas, kas emitē mazāk nekā 50 grams par kilometru, saņem superkredīts līdz 2015. gada beigām. Vispirms skaitot 3,5 pa transporta līdzekļu, pakāpeniski samazinot to uz 1,5. E, komisija piedāvā, ka e, turpmāk tikai 30 gramu e, būtu šīs maksimāls pielāgojumais, kur būtu 1,3 grami superkredītas pakātu ir. Taču e, e, starp šiem gadu mēķiem, kas ir noteikti, ir e, plaisa, un es piedāvāju to aizpildīt. E, un arī ir vairāk transporta līdzekļiem jāpavar iespēju saņemt superkredītus, jo tas var būt e, tā, e, svarīgs instruments uh, E, tehnoloģiju atbalstam, no kā gūs ilgtermiņa labumu ražotāji un vide, un mēs to nedrīkstam pārāk šauri tikai piemērot. Paldies! Vārds uh, nākamam runātājam. Paldies, priekšsēdes kundze. Es domāju, ka mums Eiropas komisijas darbs būtu jāatbalsta. Tātad CO2 emisiju samazinājums. CO2 ir liela nozīme attiecībā arī uz degvielas patēriņu. Tas dod labu indikāciju, taču man ir dažas piebildes. Pirmkārt, liederīguma kritērijas. Te bija runa par masu uh, samērā ar uh, transporta līdzekļa um, apmēriem, izmēriem. Uh, taču mēs varētu arī nobrauktos kilometrus izmantot kā kritēriju, kāpēc ne? Tas viss ietekmēs transporta līdzekļā uh, tehnisko risinājumu, kas savukārt atsauksies uz stāvvietām, to plānošanu un tā tālāk. Tātad komisijai vajadzētu vēl arī cits parametrs ņemt vērā. Tad par maziem ražotājiem. Izņēma maziem ražotājiem, manuprāt, ir pilnīgi lieki. jo ir automašīnas ar 500 zirgspēkiem, ko pērk bagātie. Viņiem nav nepieciešams piemērot izņēmums, tas jau ir cenā ņemts vērā, viss jau tur iekļauts. Un treškārt, piesārņojums, ko rada motorizētais transports ir komplekss, un visi piesārņojumi veidi ir jāņem vērā, tā skaitā arī trokšņa piesārņojums, CO2 emisijas, eh, sārs, NOx. Tad, eh, nu, tātad, kas tad notiek eh, attiecībā uz trokšņa piesārņojumu? Ja mēs CO2 emisijas samazinām, tad ir vairāk NOx izmešu Eh, viens izmēs, eh, viena izmēšu kategorija pieaug, otra samazinās vai otrādi. Jāņem vērā arī transporta līdzekļu izmantošanas laiks, produkcijas fāze, tas viss, tātad dzīves cikls, ceturtkārt. Eh, tika runāts par superkreditiem un atvieglojumiem attiecībā uz tiem. Jā, tas palīdzēs konkurētspēju nodrošināt un veicinās inovācijas, un to mēs visi gaidām, to cilvēki gaida. Un pēdējais. CO2 kā masas funkcija. Nu, parēķināsim. Kā tad tas varētu izskatīties pēc 2020. gada? Ja mēs sasniegsim šos ambiciozos mērķus, šos samazinājumus, kā tas tad ietekmēs uh, citas nozars. Uh, tad jau ir arī vajadzīgi vieglāki profili un tam līdzīgi. To visu arī jāņem vērā. Nākamais kolēģe, nākamā kolēģe Andres Perējā. Paldies! Kopumā es domāju, ka mēs visi vēlamies tērēt mazāk enerģijai un mazāk piesāņot vidi. Es domāju, ka ceļkārta pēc ir principā pareizi un 2020. gada mērķi ir ņemti vērā mērķus sasniedzam, bet mums ir jāraugās uz komisijas ietekmes izvērtējumu, e, ar ko tā e, nāks klajā 2014. gadā un kas varētu mums neļaut sasniegt 2020. gadu mērķus. Tā tad ir jāraugās uz tehnoloģisku izmaiņu un ekonomiskās krīzes ietekmi. Un tad par superkredītu jautājumu. Superkredīti acīm redzot ir pakļaut diezgan sarežģītiem noteikumiem, Mums ir jārod laba sistēma. Superkredītiem ir jāsasniedz divi mērķi. Tiem jāveicina inovācijas, kā arī uh, auto uh, mašīnu atjaunošana. Tātad tas, lai cilvēki iegādātos vairāk jaunas automašīnas. Šeit superkredītiem var būt liela ietekme. Šie mērķi mums jānosaka skaidrāk nekā līdz šim. Un tagad vārds Mēsarošs kungam. Paldies, priekšsēdus kundze. Ar EPP kolēģiem esam nosūtījuši vairākus grozījumus šim ziņojumam. Ar mērķi komisijas priekšlikumu mazliet maigāk padarīt. Ar šīs likumdošanas pieņemšanu, mums ir arī jāaizsargā autoražotāja konkurētspēja, jo <clears throat> autoražotājiem ir ļoti sarežģīti eh, apstākļi Eiropā. Eh, Eiropas Savienībā jauna transporta līdzekļu pieprasījums ir samazinājies pa 8,7% eh, janvārī un līdz ar to tik zemā līmenī kā nekad kopš 1990. gada. Eh, tātad eh, pārdošanas rādītāji ir ļoti slikti, pat labam vissliktākie kurš 20 gadiem. Komisijas piedāvātie mērķi ļoti ambiciozi un vēl jau vairāk eh, mūsdienu ekonomiskajos apstākļos. Autoražotājiem ir jāvar arī turpmāk nopelnīt, mēs nedrīkstam raudzīties uz pasākumiem izolēti. Tādēļ es atbalstu komisijas piedāvāto Eh, eh, mērķi, lai sasniegt 2020. gadu mērķis, un eh, es domāju, ka mēs nedrīkstētu arī šobrīd pārsteigties un noteikti jau mērķis laika periodam pēc 2020. gada. Mūsu grozījumies mēs piedāvājam atgriezties pie tā ātrākais 2017. gadā. Jā, ražotājiem ir vajadzīga plānošanas drošība un jā, mums ir jāturpina mazināt degvielas patēriņš arī pēc 2020. gada patērētā interesēs, taču tagad noteikti e, mērķis pēc 2020. gada periodam, e, ignorējot nepieciešamo procesu, tikai radīs e, lielāku nedrošību, jo šādi skaitļi būtu pieņemti vienīgi uz politiska apsvērumu pamatu. Mums ir vajadzīga likumdošana, kas dos prognozējums un ilgspējīgs rezultāts. Paldies! Vārds Remekam! Paldies, priekšsēdi. Nesmu ēnu referents šim ziņojumam. Es arī šeit eh, nerunāju visas savas grupas vārdā, gojas vārdā, jo šajā jautājumā mēs droši vien arī nebūsim vienprātīgi. Taču mans grupas būtiska daļa eh, prasītu šeit eh, ievērot mērenību jo autoražošanas nozarei ir saistība ar sabiedrības demokratizāciju. Tā uzlabo cilvēku mobilitāti ļoti daudziem iedzīvotājiem un e, nozara nodrošina daudzas darbvietas, tajā skaitā arī piegādātājiem. Pēdējo gadu gaitā ļoti daudz darbvietas e, šajās nozarēs ir zaudētas, tādēļ aicinu šīs problēmas nepadarīt vēl sarežģītākas. Autoražotājiem ir grūti izdzīvot, viņu piegādātāji, piemēram, Čehijas republikā, kur eh, vidējais transporta līdzeklis ir vecāks par 14 gadiem. Rietumē Eiropā situācija labāka, taču austrumos un mums situācija vēl ļaunāka. <clears throat> un tā, nu es uh, gribu sacīt, ka cilvēkiem nav naudas pirkt jaunu automašīnu, un jauna tehnoloģija padara jauno automašīnu vēl dārgāk bieži. Ja mēs vecu transporta līdzekļu izmantošanu eh, grasamies aizliegt, tas būtu antidemokrātiski. Tādā veidā mēs apdraudētu sabiedrības visvājākos uh, eh, pārstāvjus. Un sakiet man lūdzu, kas var atļauties uh, alumīnija automašīnu nopirkt, kas ir tātad tikai no, no ar, ar alumīniju zinām, bezceļa uh, transporta līdzekļi uh, maksā 100-150 tūkstoši eiro, un esmu pārliecināts, ka šo transporta līdzekļu pircējiem ekonomiska krīze vispār neinteresē. Tā kā es piekrītu Tošenovska kungam un Girekam attiecībā uz superkredītiem. Paldies, kolēģi! Vārds tagad komisijas pārstāvim, ja jūs vēlētos izteikties. Paldies par komentāriem. Mēs jau komentējam uh, šo uh, referentes ziņojumu projektu, bet tagad es vēlos tikai par grozījumiem tāpēc runāt. Šeit bija jautājums par superkredītiem, un referente pieminēja, ka superkredītiem ir potenciāls uh, atšķaidīt vai mazināt 2020. gadu mērķi. Tādēļ mēs neatbalstam superkreditēšanas schēmas, īpaši, ja Eh, tā ir paredzēts eh, uzkrātos, jo tādējādi mēs 2020. gadu mērķus drīzāk nesasniegsim. Ir arī grozījumi, kas paredz superkreditēšanu ierobežot. Šiem ierobežojumiem vajadzētu negatīvo ietekmi mazināt, neapdraudot mērķi. Attiecībās testēšanas cikla komisija ir apņemsies testēšanas procedūru pārskatīt un jaunā testēšanas procedūra ir vērsta uz to, lai WLTP, lai mm, sākot no 2016. gada to varētu īstenot, un mūsuprāt, patiesībā nav jēgas to atlikt. 2017. gadā noteikti tas varētu notikt. Komisija vēlas panākt, lai testēšanas, jaunā testēšanas metodas e, WLTP ieviešana <clears throat> e, neradītu nedrošību ražotājiem. Un tagad es vēlos arī pievērsties laikperiodam pēc 2020. gada, jo testēšanas ciklam ar to ir cieši saistība. Komisija atbalsta uh, to, ka ražotājiem jādod plānošanas drošība un <clears throat> e, ražotāji jau tagad strādā pie transporta līdzekļiem, tātad, kas pēc 12 gadiem nāks tirgū. Tātad e, mums jādod viņiem pietiekoši laiks e, <clears throat> adaptēties mērķim, ko noteiksim 2025. gada mērķim. Līdz ar to pārskatīšanai jānotiek, mūsuprāt, 2014. gadā. Un referenti uzdeva jautājumu arī par ekoinovācijām. Uh, procedūras ir atvērtas pārskatīšanai, pat labam mēs uh, uh, esam kontaktā ar iesaistītiem pusēm, lai rastu uh, vislabāko risinājumu. Paldies par uzmanību. Paldies. Un tagad vārds referentei, lūdzu. Paldies. Vispirms vēlētos bilst, ka ir ļoti patīkami un arī ziņojumam palīdzoši dzirdēt visus komentārus. Tā tad e, izskanēja, ka 2020 mērķis izpildīt ir ārkārtīgi svarīgi, un tas ir ļoti svarīgi, lai mēs varētu tālāk strādāt, pie tam ne tikai mēs, bet arī ražotājiem. Lai mēs šajā ziņojumā runātu gan par mērķi 2020 burtu, gan garu un tas arī parādās vairākos grozījumos. Šeit varbūt vēlētos pieminēt ļoti konstruktīvo Tošenovska kunga komentāru par fleksibliem mandātiem, par superkredītiem un ko ar to visu darīt. Jūs, Tašanovska kungs, pieminējāt, ka vajadzētu pieturēties pie komisijas priekšlikumu, un šeit es tomēr vēlētos nedaudz sīkāk par to izsvērt. Pieņemt komisijas priekšlikumu šajā jomā vai nē? Padomāsim vēl par to. Par 2025. gadu, par to kā laika termiņu. Kaut arī mēs visi saprotam, ka ražotājiem ir jādod drošība, es vēlētos šeit uzsvērt vai noteikt kādu laiku, lai ražotājiem uzsvērtu, ka ir sava veida pārejas posms, lai nebūtu tā, ka nākamgad, kad komisija sagatavo savu strikto mērķi, lai tas ražotājiem būtu kā milzīgs pārsteigums. Šeit varbūt vajadzētu izvēlēties citu teksta redakciju. Protams, ka politisks uzsvars uz šādu virzību ir, un, protams, ka mums ir nepieciešams ietekmes seku novērtējums un dažāda veida izvērtējumi, jā. Vēlētos pateikties visiem ēnu referentiem. Mums ir bijusi viena ēnu referenta tikšanās, pēc tam mums ir bijusi tieši tehniskas dabas darba grupas sēde, kurā mēs runājām par šo elastīgo modeli, kas darbojās Kalifornijā, un ražotāji, un arī mēs vēlējāmies zināt, kā tas strādā. Bet, eh, jā, 19. martā ir paredzēts balsojums itre, bet varbūt, ka jūs priekšsēdētājs kundze sīkāk pastāstīsiet, ir vai nav balsojums tad priekšsēdētāji. Paldies, Kols kundzei, Jā, 19. martā ir paredzēts balsojums mūsu komitejā, un tagad pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Un tas ir 2020 gada mērķu sasniegšana, bet Pīperkungs nav šeit ieradies, un Lengenkungs mūs iepazīstinās ar šo ziņojumu 5 minūtes jums. Paldies, priekšsādātājs kundze Pīpera kungs mani lūdza stādīt priekšā viņa sakāmo. Es to labprāt daru, jo pirms diviem gadiem arī es biju referents par šo tēmātu, par CO2 emisijām. Un ļoti labi pārzinu, kādas šeit ir problēmas. Līdz ar to komisijas priekšlikums. Uh, par 147 gramiem eh, ir jāatstāj tās līdz 2020. gadam, bet ir jāpārbauda, vai tas arī īstenojams. Eh, referents to atbalsta, kā tas ir jāpārbauda, un uzskata, ka, um, protams, bez dažiem izņēmumiem, ko viņš ir iesniedz savos grozījumos, kas attiecas uz pārbaudas ciklu, atbilstošos noteikums par atvieglojumiem, uh, ka, neskatoties uz tiem, komisijas priekšlikums lielā mērā ir atbalstāms. Kopumā ir 54 grozījumi iesliegti, vairākums e, tika iesniegti no Vambrēptas kundas puses un no zaļajiem, un grozījumi diemžēl parāda, kā jau iepriekšējos gados, un arī Holskundzes e, gadījumā e, tie ir eh, diezgan pretrunā ar tiem lēmumiem, ko esam līdz šim pieņēmuši ITRI komitejā. Tātad te tiek prasīts eh, uz eh, um, par 100, tātad šo mērķi samazināt no 147 uz 128 vai pat 110, tur nav nekāds pamatojums, nav arī saprotams, kāpēc šādi mērķi, ko pieņemam tikai pirms diviem gadiem, tagad būtu jau jāmaina. Uh, un kolēģis Pīpers, kā es šeit redzu, ir pret pret šiem grozījumiem. Otrakārt, vēl viens konkrēts mērķis 25. Uh, gadam uh, starp 85 un 110 gramiem. Uh, um, tas ir uh, automašīnā līdz 3,5 uh, tonām, tie ir darba instrumenti MVU Eiropā, un ja mēs šeit uh, sāsnāsim prasības, tad mēs radīsim problēmas nevis radīt ražotājiem, bet lietotājiem. Tas nozīmē, ka ja būs cenas pieaugums, tad par to maksās mazo video uzņēmumu darbinieki vai, vai īpašnieki, un es nedomāju, ka tas ir pamatoti. Uh, un šie fantāzijas skaitļi arī ir izrauti no gaisa, nav nekāds ietekmes novērtējums un uh, ir tikai priekšlikums no Greenpeace, kā iepriekšējie skaitļi. Vājināt superkredītus un uh, sasaistīt to ar obligātiem noteikumiem, par to būs jārunā. Tas ir sociāldemokrāta un zaļo priekšlikums. Uh, Superkredīti ir svarīgs stimuls ražotājiem, un to nevajadzētu um, svītrot. Tā vietā sociāldemokrātu politiskā grupa, respektīvi viņu ēnu referente, prasa uh, sasaistīt uh, superkredītus ar obligātiem noteikumiem, ja uh, ražotājs uh, nesasniedz zināmu tirgus daļu ar saviem CO2 zemo izmešu automobīļiem, tad viņu tie vēl soda. Manuprāt, tas ir nepieņemami. Um, vai nu mēs radām stimulu sistēmu, vai nu uh, tad uh, nedaram neko, jo tagad jau ir sodu sistēma. Tas taču tikai kaitēs Eiropas ražotājiem, jo īpaši šajā gadījumā MVU. Uh, Tika piedāvāts arī ieviest ātrumu ierobežotājus, debats notika satiksmes komitejā. Tas neietilpst šajā jomā, tas ir cits jautājums, un es tagad nerunāju pīperkongu vārdā, bet uh, es varētu gan iedomāties, ka būtu zināmi uh, pienākumi eh, šādu transporta līdzekļu lietotājiem, bet tas neiedara šeit CO2 likumdošanā. Tāpēc es uzskatu, ka šajā Eh, dosjē, mums nevajadzētu pārcensties, nevajadzētu pārsteigties, un eh, Pīperkunga vārdā gribētu lūgt eh, pieņemt ar vairākumu saprātīgu pozīciju. Grāci, abiem. Paldies! Un tagad došu vārdu Van Bremtas kundzei. Lūdzu, divas minūtes tiešām pieturieties pie divām minūtēm. Paldies, es runāšu ļoti īsi, jo patiesībā referents jau viss pateica. Ja izskanēja argumenti par to, ko darīt ar šo vieglo automašīnu dokumentu. Runiet par testa ciklu, par superkreditiem, par 2020. gada mērķiem vai 2025. gada mērķiem. Uzskat, ka mums vajadzētu šos abus dokumentus savā veidā apvienot vai runāt par tiem kopīgi. Mēs runājam par automobīļiem, un referents ir uzņēmies iniciatīvu e, diskusiju mazliet paplašināt. Ir tādi, kur apgalvo, ka referenta iesniegtie grozījumi nav adekvāti, bet e, domāju, ka šeit mums vajadzētu darboties mazliet savādāk. Mums vajadzētu mēģināt rast risinājumu to mērķu sasniegšanai, kurus mēs esam izvirzījuši. Ja tie ir superkredīti, tad lai tā arī būtu. Nevajag jau runāt par superkredītu kā par mērķi, ja tas ir tikai līdzeklis. Protams, ka dažādām politiskajām grupām ir atšķirīgi viedokļi. Iespējams, ka varētu izveidot pat paralēlas sistēmas vienam un tam pašam mašīnu, mašīnu klasē. Mēs vēlamies stimulēt imun investīcijas Un nedrīkstam aizmirst, ka 2020. gada mērķi ir izpildāmi. Pretējā gadījumā mēs, kā politiķi, nebūsim izpildījuši mūsu tiešo uzdevumu. Mums ir nepieciešams izvirzīt ļoti ambiciozus CO2 samazināšanas mērķus, un tomēr uh, šiem mērķiem ir jābūt sasniedzamiem, un tas nedrīkst kļūt par sava veida slazdu vai apiešanas nolūku ražotājiem. Es uzskatu, ka neviens no mums nav pilnvērtīgi spējīgs tiesāt superkredītus. Mēs neesam ekonomisti, vai vismaz neesam eksperti superkredītos. Protams, atšķirās uh, viedokļi starp mašīnām un aizsardzību, bet eh, es uzskatu, ka mums vajadzētu raudzīties, lai ar šo dokumentu un arī ar mašīnām mēs panāktu kādu būtisku progresu. Un, eh, protams, ka ir saikne starp ātrumu un CO2 izmešiem. Krāmerkungs lūdzu. Paldies, vismaz no Aldas puses nav grozījumu iesniegt Pīpera kunga eh, ziņojumam vai atzinumam. Līdz ar to es domāju, ka mēs varētu vismaz eh, lielākoties viņu atbalstīt, un tas ir eh, labi pamatots, jo attiecībā uz uh, automašīnām, attiecībā uz viegliem transporta līdzekļiem ir pavisam tomēr savādāk, un šis 47 gramu mēs jau parāda to, 147 eh, gramu eh, atspoguļo šo ļoti eh, smago debati, kas bija starp institūcijām pirms diviem gadiem, tik panākts sarežģīts kompromiss, to nevajadzētu tagad atkal apdraudēt. Uh, Eh, tātad runājot par smagiem transporta līdzekļiem, eh, tie vēl plānošanas cikli ir, eh, projektēšanas cikli vēl garāk nekā, nav nekā tikai septiņi gadi. Tā kā es piekrītu arī Pīperkungam, ka superkredīti mm, smagiem mašīnām varbūt ir tikpat izdevīgi kā mm, viegliem auto, mm, bet šeit, manuprāt, pat varētu vēl vairāk izmantot superkredīts, jo te varētu tas radīt, varētu pastāvēt tirgus elektromobilitātei, jo s, eh, tur, kur eh, mēs veicam transports no pilsētas uz pilsētu, tiešām būtu saprātīgi šādas tehnoloģijas atbalstīt. Arguments, ka tagad noteikti jau 2025. gada mērķis ir tieši tas pats kā attiecībā uz viegliem transporta līdzekļiem, eh, attiecībā uz smagām mašīnām ir daudz uh, mazāk datu pieejam nekā uz viegliem transporta līdzekļiem, tātad nav zināms, kā vispār šīs CO2 emisijas varēs prognozēt, un nav īstais brīdis tagad jau šos mērķus noteikt, un mums vajadzētu arī šos ilgtermiņu mērķus uh, eh, gausāk noteikti. Attiecībā uz testēšanas ciklu, līdzīgi kā ar viegliem transporta līdzekļiem, uh, Šis testēšanas cikls ir nav labs, tas praksē nedara, taču šeit arī ir problēma ar CO2 e, eh, izmešu mērīšanas standartizāciju. Un tas ir jāstandartizē pirms e, mēs veicam nākamos soļus. Tas nav politisks, tas ir matemātisks jautājums par aprēķinu metodoloģiju. Tātad neatkarīgi no tā, kurš testēšanas cikls darbosies, ir vajadzīgs tam laiks. Un tad beidzot lielā mērā var atbalstīt Pīperkungu darbu, un es gribētu mūs visus arī aicināt eh, darīt tieši tā, tad atbalstīt Pīperu. Grācer, kolēģa Krā. Paldies Krāmer kungam, un tagad Tašanovska kungam vārds lūdzu. Paldies, prieksēdētais kundze. Arī es piederu tiem, kuri tieši kā jau ECR eh, grupas referents teica, es uzskatu, ka Pīpera kunga ideja ir lieliska, un diskusijas par superkredītiem, kur nolūks ir veicināt inovācijas, uh, Varbūt, ka šī diskusija ir nedaudz savādākā gaismā nekā, ja mēs runājam par vieglajiem komerciālajiem automobīļiem, jo šajā pēdējā gadījumā mēs vēlamies atbalstīt mazos un vidējos uzņēmumus, un mums ir nepieciešams noteikts investīcijas, lai panāktu šo mērķi atbalstīt MVU. Līdz ar to ambīcijas vai savādāk skatījuma šķautne šeit eksistē. Un es nedomāju, kāpēc mums vajadzētu izmainīt to, ko esam daudz diskusiju rezultātā jau vienojušies. Es atbalstu Pīperkunga ziņojumu, atbalstu viņa paveikto, panākto un ļoti augstu novērtēju viņa sasniegto. Jo mēs šeit izvirzot noteikumus, redzēsim arī sekas. Mēs daudz runājam par MVU, bet šeit ir viens konkrēts instruments, kā mēs varam palīdzēt MVU šajā te grūtajā ekonomiskajā situācijā. Prieksēdētāji. Vidal Kvadraskungs, lūdzu. Paldies. Prieksēdētāji kungs. Šis ziņojums tiešām ir ļoti būtisks solis uz priekšu, lai samazinātu CO2 izmešus no vieglajiem komerciālajiem automobīļiem. Tas lielā mērā sasaucās arī par 2020. mērķiem, proti 147 grami uz 100 kg. Tas ir sasniedzams mērķis, adekvāts mērķis, un ir pienācis laiks, lai mēs atbalstītu arī automobīļu ražotājus šo mērķi izpildīt. Piekrīt Pīperkunga atzinumā iekļautai atziņai, ka mērķa 2020 sasniegšana ir jāsāk pēc iespējas ātrāk, un pirms mēs izvirzām mērķus pēc 20. gada sasniegšanai, mums vajadzētu drusku pagaidīt, kā jau teicu iepriekšējā savā par iepriekšējo ziņojumu teiktajā komentārā. Mums vajadzētu pagaidīt uh, uz testa procedūras noslēgumu, ar kuru tiks izvērtētas vieglās komerciālās automašīnas. Un atkal es mums pēc atkārtot to, ko teicu jau par iepriekšējo dokumentu. Iespējams, ka ir pienācis laiks komisijai izvērtēt domu, varbūt savādāk paraudzīties uz vieglajiem uh, uz viegliem komerciāliem automobīļiem un uz testa ciklu pieeja. Prieksēdētāji, paldies Vidal Kvadras kungam un tagad uh, eh, dodu vārdu komisijai. Paldies, prieksēdētājs kundze. Runājot par mašīnām, runājot par viegliem komerciālajiem automobīļiem, tas attiecas arī uz personīgajām automašīnām. Es tikai vēlētos pieminēt ātrumu ierobežojumu, jo tas parādījās diskusijās un arī grozījumos parādās. Ātrumu ierobežojums vieglajiem komerciālajiem automobīļiem parādās arī Baltajā grāmatā, un komisija vēlētos izvērtēt šo ideju un pārcelt to arī uz, uz uh, smagākiem automobīļiem. Līdz ar to tā ir atbilde uz ēnu referentu uzdoto jautājumu. Prieksēdētāji, paldies! Langenkungs lūdzu. Jā, es gribētu Pīperkunga vārdā, protams, paust, ka viņu, protams, interesē panākt uh, pēc vispēc vienotāku viedokli arī ar ēnu referentiem, un es domāju, ka viņš pirms balsošanas uh, arī vedīs attiecīgās sarunas, bet kas attiecas uz mērķiem. Uh, Arī m, mm, pēc debatēm, manuprāt, nav nekādu iemeslu formulēt jau 2025. gada mērķus, bet šo 147 gramu mērķi, kā piedāvā komisija, paturēt. Un pat eh, šie 147 mē, grami atbilst precīzi um, šim mērķim, kas ir ASV 25. gadam vieglajām automašīnām, mūsu vieglajām kravas automašīnām 2020. gada mērķis atbilst vieglo automašīnu mērķim ASV 25. gadā. Tātad neļausimies nekādām panikām. Un uh, tas uh, ir saprātīgs mērķis. Uh, MVU uzņēmumi ļoti daudz izmanto šādas automašīnas, un tātad, tā, tāpēc viņi ir jāņem arī vērā. Paldies Langen kungam! Mēs esam paredzējuši 19. martā itre balsot par šo ziņojumu, un tagad esam pabeiguši mūsu darba kārtības izskatīšanu, lai jums garšīgas pusdienas!